Um, Godātie draugi! Dear friends, dear colleagues. Godātie draugi, godātie kolēģi, mēs gribētu sākt mūsu šās, pie, šās pēcpusdienas sēdi. Excellency. Jūs augstības, dāmas un kungi, godātie draugi, ar eh, šo pēcpusdienas sēdi mēs uzsākām devīto konference. Tās ir devītās atvērtās dienas Eiropā. Un es šeit vēlētos sveikt visus reģionu, pilsētu pārstāvis un kohēzijas politika īstenotājus piedalīties šajā, vien, šajās 11. gada atvērtajās dienās. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums izveidosies auglīgas debatas un esmu pārliecināta arī par to, ka šās pēcpusdienas debatas sniegs mums spēcīgāku kohēzijas politikas pamatu un ļaus mums darboties tālāk. Vēlētos no sirds sveikt šeit Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētāju Jerziju Buzeku, Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jose Manuelu Barozu un Polijas prezidentūras vārdā vēlētos šeit sveikt eh, reģionālās attīstības ministri no Polijas eh, valdībā Elizabetu Bienkovsku, kā arī reģionu komitejas eh, prieksēdētāju un visbeidzot eh, Hāna kungu, kas ir komisijas kolēģijas reģionālās politikas komisārs. Katru gadu šajās atvērtajās dienās Eiropa apliecina to, cik tai ir svarīga reģionālā un arī vietējā dimensija. Eiropas dinamismu svarīgumu mēs varam novērtēt tikai tad, ja tas nāk no apakšas, no Eiropas reģioniem, pilsētām un laukiem. Uh, Sadarbojoties ar vietējām un reģionālajām varas iestādēm, pilsoniskā sabiedrība sadarbojas arī ar akadēmiskajām aprindām un uzņēmēju darbību. Katru gadu Eiropas institūcijas, Eiropas reģionu komiteja un Eiropas parlaments mēs uzmanīgi izvēlamies mūsu atvērto dienu nosaukumu jeb tēmu. Un tas nav nekāds pārsteigums, ka šogad esam šeit sapulsējušies, lai izvērtētu, ko kopīgi darīt, lai veicinātu ekonomiku ekonomisko un sociālo izaugsmi. Abas šīs lietas mums ir ļoti, ļoti svarīgas. Mums eh, ir jāmēģina veicināt Eiropas kohēzijas politikas izmantošanu un enerģētiskāk izmantot un iesaistīt privāto un sabiedriskās investīcijas Eiropas nākotnes nodrošināšanā. Esam pilnīgi pārliecināti, ka pirms krīze mūs piemeklēja, tā ekonomiskā izaugsma mums ir jānonāk atpakaļ izējas punktā, jo tikai tā mēs varam nodrošināt Eiropas konkurētspēju. Eiropā ir nepieciešama ilgtspējīga izaugsme, un lai mēs to panāktu, mums ir jābūt gudriem, viediem un uh, ar vīzijām. Runājot par Eiropas 2020 kohēzijas politiku, tad to ir sagatavojusi komisija, lai e, panāktu vienošanos par to visu institūciju starpā. Pagājušajā gadā Eiropas parlaments ļoti ciešā sadarbībā ar komisiju ir e, panācis vienošanos par šīs kohēzijas politikas 2020 pieņemšanu. Un e, Reģionu komitejas ieguldījums šajā procesā tiek novērtēts ļoti augstu. Tagad parlaments koplēmuma procedūras ietvaros kopā ar padomi lems par nākotnes kohēzijas politiku un vēlētos izteikt cerību, ka polijas prezidentūras dinamisms un efektivitāte un ka to pārņems arī Dānijas prezidentūra un pēc tam Kipras prezidentūra un strādās pie šī dosjē. Kohēzijas politika tomēr gala beigās ir investīcija politika, un to mēs dzirdēsim atkārtot un vēlreiz tuvākajās dienās. Mums ir jābūt vienot, mums ir jābūt viedai šai kohēzijas politikai un iekļaujošai. Šo politiku ir izveidojusi Eiropas komisija, bet tikai sadarbībā ar jums, vietējām un reģionālajām varas iestādēm, mēs varēsim izveidot Eiropu, kas balstīsies uz izaugsmu. Eiropas kohēzijas politika turpinās iekļaut pilnīgi visas iesaistītās puses - biznesa aprindas, akadēmiskās aprindas, nevalstiskās organizācijas, reģionālās un vietējās varas iestādes, kā arī Eiropas institūcijas, lai nodrošinātu Eiropai ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošinātu labāku dzīves kvalitātu un jaunu darba vietu izveidi. Vēlreiz sveicināti pilnīgi visi, un tagad vēlētos dot vārdu Mercedesē Breso īsiem ievadvārdiem. Mercedesa vārds jums lūdzu. Grazie, Danuta. Da parte mia. Paldies, Danuta. Es arī vēlētos uh, sveikt uh, ministrus, Eiropas parlamenta deputātus, reģionu komitejas locekļus un visus viesus. Man ir liels prieks un gods jūs sveikt uh, reģionu komitejas vārdā atvērto uh, dienu uh, nedēļas uh, ievads sēdē. Reģionu komiteja vienmēr aktīvi darbojas šajās atvērtajās dienās, un mēs vēl aktīvāk strādāsim šogad, jo komisija ir nākusi klajā ar tiesību aktu projektu pakotni. Es pateicos Danutai Hubnerai par viņas atbalstu, kas mums uh, darīja iespējam šo sanāksmi uh, parlamenta telpās. Tāpat vēlos pateikties Vienkovskas kundzei un uh, uh Baroso kungam diemžēl eh, mēs dzīvojam tādos laikos, ka katru dienu mēs saņemam sliktas ziņas gan no finanšu tirgiem, gan par ekonomikas attīstības tempiem, gan par eh, nodarbinātības situāciju un citās jomās. Un tieši šodien Eiropā ir jāapliecina skaidri un nepārprotami savas darba metodes, savas solidaritāte. Uh, Eh, prezidents Barozo to ļoti skaidri paziņoja pagājušajā nedēļā. Arī Eiropas parlamenta deputāti par to skaidri un nepārprotami iestājas. Un arī reģionu komitejas locekļi jūs atbalsta un eh, stratēģija Eiropa 2020 ir uh, mūsu ceļvedis, mums tā ir neatlaidīgi jāīsteno. mums ir uh, jāparādz uh, 1,05% no IKP Eiropas uh, Savienības eh, budžetam ir jāatbalsta reģionu kohēzija. Tas ir svarīgs priekšnoteikums mūsu konkurētspējas nodrošināšanai gl e, globālā mērogā, lai arī stiprinātu demokrātiju un nodrošinātu cienīgu dzīves līmeni mūsu pilsoņiem. Lai mums ir arī pilnībā jāanalizē un godīgi jānorāda uz uh, krīzes cēloņiem, uz tā sarežģītās situācijas cēloņiem, ko mēs šobrīd pārdzīvojam. Mēs nevaram aplūkot tikai nacionālās problēmas. Šobrīd Eiropā pietrūkst kohēzijas, pietrūkst struktūra politikas, vienotības, ir pārāk lielas atšķirības starp dažādu pilsētu un reģionu situāciju un tieši tādēļ reģionu pārstāvjiem ir pirmajiem jānorāda uz kohēzijas politikas piedāvāto pievienoto vērtību. Kohēzijas politika parāda Eiropas politiku saprotamu mūsu pilsoņiem, tā palīdz risināt mūsu pilsoņu problēmas mums ir nepieciešams investīcijas arī lietēji, vietējā līmenī, kas palīdzētu risināt nodarbinātības problēmas un citus uh, problēmas. Krīzes apstākļos ir vēl vairāk nepieciešams īstenot investīcijas reģionos, it īpaši tajos reģionos, ko krīze ir skārusi vissmagāk. Un uh, vidējā termiņa uh, attīstības skatījumā ir jānodrošina izaugsme ar šīm investīcijām, investējot arī enerģētikas jomā un uh, jaunajās tehnoloģijās. Es arī gribu paust savu vilšanos par to, ka mums tā kā sarkanu lupatu vicina priekšā uh, makroekonomiskos nosacījumus. Uh, un bieži vien mūsu viedokli ignorē. Mēs nevaram piekrist tam, ka pa, reģionālām pašvaldībām ir jācieš no tā, ka nacionālās valdības nav pildījušas savas saistības ekonomiskās un monetārās savienības ietveros. Kā krīzes apstākļos mēs varam attaisnot šādu pieeju attiecībā uz uzņēmējiem, kas uh, attīst ekonomisku rada darba vietas, kā mēs varam viņiem paskaidrot, ka tagad viņi uh, saņems mazāku atbalstu no uh, reģionālās politikas fondiem. Mums ir jāizteno Eh, pastiprinātas sadarbības pieeja, un šajās sarunās, kas ir uzsākušās, mums ir skaidri jāpauž savs viedoklis un jāpanāk, lai mūsu sadzird. Ir arī pozitīvas iezīmes piedāvātajā pakotnē. Tagad ir paredzēts uh, pieņemt vienotu pamatu, vienotus nosacījumus, vienkāršot uh, uh, sistēmu un nodrošināt arī partnerību starp vietējām reģionālām uh, pašvaldībām un uh, paredzēt daudz līmeņu pārvaldību, struktūru, programmu īstenošanā. Mēs augsti vērtējam arī uh, vien, administratīvās vienkāršošanas procesu. Tāpat liels uzsvars partnerības kontekstā kontraktos tiek likts uz reģionāliem aspektiem. Tiek atbalstīta integrēta pieeja reģionālai attīstībai, tiek ņemtas vērā reģionu geogrāfiskās īpatnības un tāpat arī uh, svarīgi ir norādīts, ka uh, jācīnās pret nabadzību un izstumtību. Tiek veidota jauna reģionu kategorija pārējas uh, uh, reģioni. Un struktūra fondiem tiks īstenota uh, reģionalizēta pieeja. Ir paredzēta virkne instrumentu un ir atzīta reģionālo pašvaldību svarīgā loma inovācijas politikā. Vēl viena svarīga iezīme ir tā, ka ir noteikti iekšēja eh, atbildība, ka reģionu pašvaldībām ir jāseko nosacījumu izvērtēšana attiecībā pret nacionālo eh, valdību. Un eh, runājot par Eiropas sociālo fondu, ir svarīgi nodrošināt uh, pārkvalifikācijas programmu, nodarbinātības stimulēšanas programmu, un ka tas ir īstenojams pat tad, ja nacionālajos uh, likumdošanas aktos ir paredzētas citas prioritātes. Dāmas un kungi, man diemžēl nav laika, lai visu detalizēti izskaidrotu un izanalizētu šobrīd, bet es vēlēto, vēlējos uh, īsumā dot pārskatu par mūsu nostāju, ņemot vērā to, ka klāt ir uh, komisijas prezidents un parlamenta prezidents, parlamenta reģionālo lietu uh, komitejas priekšsēdētāja, polijas prezidentūras pārstāve un arī uh, atbildīgais komisārs. Mēs turpmāko mēnešu laikā arī uh, Eh, sīkāk izstrādāsim mūsu priekšlikumus. Bet es gribētu tagad īsumā eh, pastāstīt par to, eh, pie kā mēs esam sākuši strādāt. Un tuvāko nedēļu laikā es, mēs arī apstiprināsim mūsu priekšlikumus. Diemžēl šobrīd mums nav laika visu sīkāk izstāstīt, bet man ir liels prieks jūs redzēt šeit zālē mūsu atvērto dienu ietvarā. Paldies! Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Herren Präsidenten. Äh... Liels paldies, dāmas un kungi, äh, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, pašvaldību pārstāvji. Äh, protams, būs äh, iespēja man tēt arī izteikties detalizētāk par mūsu priekšlikumiem. Izmantošu šo iespēju un šobrīd pārstāvēšu Eiropas komisiju un tās vārdā laipni lūgti jums visiem šeit šodien. Lielas paldies visiem, kas palīdzēja šo notikumu sarīkot. Un gribu norādīt jau no paša sākuma, ka mēs ar eh, katru dienu kļūstam stiprāki. Un šis, kas notiek šodien, ir vissvarīgākais viss pasaules kontekstē, re, kontekstā reģionālās politikas notikums. Uh, ir ieradušies uh, ļoti daudzi uh, pārstāvji, bet jau arī iepriekš esam noturējuši semināru 110. Uh, un ir uh, arī 150 paralēli notikumi, kas notiek visā Eiropas uh, Savienībā uh, paralēli šim aptuveni 25 tūkstoši cilvēku turpmāko dienu laikā pārdomās, kā mēs varam panākt uh, gudru, iekļaujošu attīstību Eiropas reģioniem un kā reģionos ieguldīt. Mēs esam iesnieguši likumdošanas uh, priekšlikumu, kas uh, aptver visus šos aspektus, un tad es gribētu izmantot iespēju skaidrot, ka ir vairākas tēmas, kuras izskatīsim tuvāko mēnešu laikā, kā jau priekšsēdētāji to pieminēja, un saprotami, e, sagaidām arī atbildes reakciju uz mūsu priekšlikumiem. Makroekonomiskā nosacījumība ir e, viens e, no aspektiem, par ko ir pausts zināmas bažas saistībā ar ekonomiskās krīzes attīstību. Un tāpēc ir nepieciešams rīkoties. Eiropas līmenī komisija ir aicināta rīkoties, reaģēt un, ja nepieciešams, ieviest soda pasākumus un soda mērus, jo mums ir uh, norādīts, ka mēs bieži vien tikai kritizējam, bet neko reāli paši nedarām. Uzskatu, eh, ka principā vajadzētu visiem būt viens prāts, ka dalību valstīm ir jāizsver visas iespējas, uh, un ja ir, uh, uh, nav izpildīta šī šīs prasības, tad vajadzētu rīkoties. Tāds ir mūsu galvenais princips, bet ceram, ka nākamo dažu dienu laikā mums būs iespēja apspriest gan šo aspektu, gan citus reģionālās politikas aspektus kas pastāv, lai nodrošinātu reģionālu lo, politiku, kas var būt ilgspējīga un spējīga attīstīties, un e, kas nodrošina, ka e, tiek investēts cilvēkos un reģionos, e, un kā mēs radam pievienoto vērtību reģionos. Tāds ir mūsu priekšlikumu gars, un eh, tāpēc ceram nākamo dažu dienu, nedēļu laikā sagaidīt eh, auglīgas diskusijas. Vēlam jums eh, panākumus un interesantas diskusijas. Paldies! Like to, uh, to... Tad es gribētu dot vārdu mūsu galvenajiem runātājiem. Pirmais ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Jeršīs Buzeks. Lūdzu, vārds jums. Uh. Uh, thank you very much. Uh... Liels paldies! Laipni lūgti Eiropas parlamentā visiem! Mēs ļoti priecājamies uh, jūs šodien šeit uzņemt. Šis ir vislielākais fórums, kurā izskatām reģionālo politiku visā pasaulē. Šī ir jūsu diena un arī mūsu Eiropas diena. Mēs ļoti priecājamies būt kopā un tikties šeit, Eiropas parlamentā. Gribu uzsvērt vienu aspektu, vissvarīgāko aspektu, manuprāt, un eh, šāds viedoklis ir arī visam Eiropas parlamentam. Mums ir jāstāv cieši kopā ar mūsu pilsoņiem, it īpaši tagad. jo esam visai grūtos laikos, kas skar mūsu pilsoņus, un jūs pārstāvat mūsu vietējās eh, un reģionālās kopienas. Jūs stāvat cieši klāt mūsu pilsoņiem, un jūs varat tos ietekmēt, varat viņiem skaidrot, ko mēs tiešām darām Eiropas Savienības līmenī. Un tāpēc mums vajag jūsu atbalstu, mums vajag jūsu padomu, mums vajag, lai jūs aktīvi rīkojaties. Bez aktīvas jūsu rīcības gribu vēlreiz uzsvērt Jūs esat jau bijuši ārkārtīgi aktīvi eh, pēdējo desmitgažu laikā Eiropas Savienībā, bet šobrīd mēs esam īpašā situācijā. Tāpēc mums vajadzētu sadarbību starp politiķiem daudz stiprāku, biežāku sadarbību efektīvāku sadarbību pilsoņu dēļ un pilsoņu labā. Un esmu pārliecināts, ka mēs varam gūt panākums pirmkārt jau jūsu dēļ. Man ir eh, sagatavoti eh, daži eh, galvenie punkti, ko gribu pieminēt savā runā, bet tagad es pārslēgšos uz poļu valodu, savu mācu valodu, jo tulkojums tiks nodrošināts jums tik un tā. Dāmas un kungi, ir ārkārtīgi svarīgi Mums turpināt darīt to, ko jau darām Eiropas Savienības līmenī, un jārīkojas, lai arī pilsoņi mūs saprastu. Tas ir eh, liels mūsu priekšā stāvošs uzdevums. Mums ir jāpieņem likumdošanas akti, un mums eh, ir jālemj atbildīgi par eh, sociāla-ekonomiskām lietām Eiropā. Un to darot, mums ir jāatbild pilsoņiem. Kā jau esat dzirdējuši, dāmas un kungi, jau notiek diskusijas par likumdošanas priekšlikumiem, kas nāks no Eiropas komisijas puses. Pēdējo divu gadu laikā esošajā programmēšanas periodā esam eh, redzējuši tendences, par ko eh, detalizētāk pastāstīs komisārs Hāns. Bet gribēju norādīt, ka mums ir jāpieņem lēmumi kopā, sadarbojoties padomēji, Eiropas Savienības ministriem un Eiropas parlamentam. Pirmoreiz vēsturē. Mums tā jārīkojas, un to ir svarīgi atcerēties. Pirmo reizi mēs esam kopīgi atbildīgi Eh, gan eh, dalību valstu eh, valdības, gan Eiropas parlaments būs kopīgi atbildīgi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tikties šeit, Eiropas parlamentā, lai uzklausītu jūsu viedokli par šīm tēmām. Ir vitāli svarīgi, pieņemot lēmumus par tēmām, kas ietekmē vietējās un reģionālās pašvaldības ka to darot, ka mēs atzīstam, cik svarīgu lomu spēlē budžets. Mēs gribam visiem mūsu pilsoņiem eh, un pašvaldībām un uzņēmējiem Eh, to nodrošināt. Mēs saprotam, no kurienes nāk spiediens, mēs saprotam finanšu ierobežojumus, bet mums ir jāatzīst arī, ka Eiropas Savienības budžets ir ārkārtīgi nozīmīgs, un ja to mēs samazinām, tas varētu negatīvi ietekmēt Eiropas Savienību kopumā. Es šeit priecājos, ka mūsu vidū ir Eiropas eh, komisijas priekšsēdētājs Jose Manuels Baroso. Ļoti priecājos, ka esat mūsu vidū, jo budžets, par kuru es runāju, lielā mērā ir Eiropas komisijas sastādīts un ir komisijas rokās. Padomu parlaments par to vedīs pārunas, bet komisijai joprojām. Uh, ir ārkārtīgi svarīga loma lemjot par to. Budžets šobrīd šķiet daudzsološi, tīpaši uh, reģionālās politikas aspektā, un es pārliecināts, ka Brozo kungs arī par to vairāk mums pastāstīs. Un tas ir cieši saistīts ar Eiropa 2020 stratēģiju. Šī stratēģija arī tika radīta komisijā. Barozo kungs ir šīs stratēģijas tēvs. Tajā ir izskatīts svarīgas tēmas, e, tajā ir izskatīts, kā budžets var palīdzēt sasniegt Eiropu 2020 mērķus. Tas ir viss savā starpā ļoti saistīts, šos elementus nevar atdalīt vienu no otra. Eiropa 2020 stratēģija paredz pārvarēt ekonomiskos finansiālos attīstības šķēršļus Eiropā, e, runā par to, kā uzlabot konkurētspēju, e, uzlabot ekonomisko izaugsmi un kā radīt darba vietas un e, kā uzlabot situāciju Eiropas pilsoņiem. Un, protams, ka pilsoņiem darba vietas ir ārkārtīgi svarīgas. Šī iemesla dēļ, pieņemot lēmumus, Mums ir jāapzinās, kas ir mūsu uh, eh, vāje punkti. Mums uh, zema produktivitāte, struktūrālais uh, bezdarbs, uh, zema uh, darbinieku mobilitāte, barjeras iekšējā tirgu. Gribu jums paskaidrot, dāmas un kungi, kamēr runāju par šīm tēmām. Pavisam netālu ir parlamentārā sanāksme, kur piedalās komisārs Barņē kurā izskata iekšējā tirgus eh, jautājumus. Šai sanāksmē piedalās 18 eh, dalību valstu pārstāvji un Eiropas eh, parlamenta deputāti. Klāt ir arī Polijas prezidentūras pārstāvji, un viņi kopā e, meklē veidus, kā padarīt vienoto tirgu e, darboties spējīgu. Un te ir saikne ar, arī ar reģionālo e, politiku. Ja mēs gribam stiprināt iekšējo um, ekonomiku, mums ir jāizskata uh, šīs saiknes. Šeit Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā notiek daudz pasākumu paralēli, kuri kopā var palīdzēt mums rast ceļu, kā iziet no krīzes. Nobeigumā, dāmas un kungi, gribu vēl teikt dažus vārdus par to, kādēļ šis budžets ir tik svarīgs. Tas palīdz visām mūsu dalību valstīm sasniegt izaugsmi, jo tas ir eh, kā finanšu svīra. Tas eh, palīdz mums mobilizēties un mobilizēt daudz lielākus, kas investīcijas Eiropā, kā mēs varētu sasniegt bez šī budžeta. Tas arī palielina konkurētspēju, samazina bezdarbu, ļauj radīt jaunas darba vietas. Šis budžets iekļauj arī finansējumu izpētē jaunām tehnoloģijām un inovācijām. Ir grūti iztēloties, kā mēs varētu saglabāt savu konkurētspēju bez šāda papildus finansējuma izpētē un attīstībai. Un te atkal ir saikne ar reģionālo politiku, jo reģionālajā politikā mums ir e, jānosprauž līdzīgi mērķi. Un, protams, gal galā tā ir politika, kas jau ir Eiropas Savienībā pierādījusi savu vērtību. Tā ir politika, kas jau pastāv labu laiku, un politika ir ieguldīt reģionos. Ieguldot reģionos, mēs varam ieguldīt Eiropas identitātes stiprināšanā, tāpēc reģionālajai politikai ir jāierāda atbilstoša vieta eh, budžeta kontekstā. Dāmas un kungi, Eiropas parlaments ir apņēmies eh, atbalstīt reģionālo politiku, kohēzijas politiku un Eiropas sociālo fondu, kas ir tik uh, nozīmīgs miljoniem cilvēku, kas vai nu zaudējuši darba vietas, vai arī šobrīd meklē jaunu darba vietu darba tirgū. Mēs esam um, nu, apņēmušies sniegt atbalstu. Un tas nozīmē, ka mēs vienmēr atbalstīsim jaunus priekšlikumus, jaunus risinājumus, ko piedāvās Eiropas komisija. Mēs turpināsim novērot situācijas attīstību mūsu kontinentā, un tā mums vajag jūsu atbalstu, jūsu kā vietējo un reģionālo eh, pašvaldību pārstāvju atbalstu. Esmu pārliecināts, ka eh, devītās eh, reģionālās politikas atvērtās dienas palīdzēs mums šai darbā. Šis ir eh, viss pasaules kontekstā lielākais eh, reģionālās politikas fórums un priecājos te būs. Paldies! Thank you. Liels paldies Eiropas parlamenta prezidentam, paldies par jūsu uzmundrinošajiem vārdiem. Un tagad vēlētos dot vārdu Eiropas komisijas prezidentam Jose Manuelam Barozu. Lūdzu, prezidenta kungs, vārds jums. Paldies, paldies, Danuta. Eiropas parlamenta prezidents, godātais puzekungs, ministras kundze, kas pārstāv Jankovska, kas pārstāv polijas prezidentūru, Breso kundze, reģionu komitejas priekšsēdētāja Danuta Hibnere, Eiropas parlamenta komitejas priekšsēdētāja, mans kolēģi uh, Hāna kungs, uh, pilsētu mēri, reģionu vadītāji, godātie viesi. Uh, šī devīto atvērto dienu atklāšanas sanāksme man šķiet ļoti svarīgs brīdis visai Eiropai. Šajā brīdī Eiropas Savienības institūcijas un reģioni diskutē un apspriež nākotnes attīstību. Ir ļoti būtiski runāt par uh, uh, kohēzijas politikas nākotni un par visas Eiropas nākotni. Eiropas solidaritātes politika ir politika, kas, no kuras ieguvēji ir visi. Tā ir ne tikai konverģences, bet arī izaugsmas politika, kas nodrošina darba vietu radīšanu. Pēdējo desmit gadu laikā, šai, pateicoties šai politikai, ir izveidots vairāk nekā miljons darba vietu. Ir nodrošināts investīcijas infrastruktūrā un attīstībā un vairāk nekā 800 tūkstoši mazo un vidējo uzņēmumu, pateicoties šai politikai izveidot pēdējo desmit gadu laikā. Ieguvēji ir ne, ir uh, ne tikai uh, visneaizsargātākie reģioni dalību valstīs, eh, kuriem sniegt, tiek sniegts atbalsts, bet arī šī politika nodrošina integrāciju vienotā tirgu, tādējādi veicinot konkurētspēju un attīstību. Un tagad Eiropas Savienība saskaras ar vislielāko izaicinājumu savā pastāvēšanas vēsturē, kopš uh, ir izveidots Eiropas Savienības kopienas Um, un tādēļ mums ir uh, jābūt solidariem un jārīkojas kopīgi. Mums ir veidzi nepieciešama lielāka konsekvence, uh, stingrāka pārvaldība Eiropas līmenī un ir ciešāk jāsaskaņo mūsu īstenotās politikas, jāsaskaņo kohēzijas politika, izaugsmes politika un uh, nodarbinātības politika un uh, stratēģiju 2020 kā es Eiropas parlamentā septembrī savā runā par uh, pašreizējo situ Eiropas Savienībā norādīju, mums ir jāpārvar uh, finanšu un ekonomikas krīze, jāiziet no krīzes un jāmeklē risinājumi kopīgiem spēkiem un tie pēc tam ātri un efektīvi jāīsteno. Es uh, gribu uh, norādīt, ka es augstu vērtēju pašvaldību un reģionālo pašvaldību ieguldījumu šai procesā. Pilsētu un reģionu apņēmība uh, strādāt šai virzienā ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu stabilitāti, atbildību, lai nodrošinātu izaugsmi un solidaritāti Eiropas Savienībā. Nevar būt stabilitātes Eiropas Savienībā bez stabilitātes reģionos. Nevar būt konkurētspēja un ekonomiskā izaugsme, ja tādas nav mūsu reģionos. Eiropas Savienība nevar būt bez uh, tādiem elementiem kā solidaritāte un atbildība. Savienības un sava, uh, atbildības un solidaritātes savienība uh, ir būtiska, lai mēs uh, veidotu nākotni. Un tādēļ arī valdības 21. jūlijā pieņēma lēmumu par uh, stabilit, finanšu stabilitātes instrumenta izveidi un ceru, ka šis lēmums tiks ratificēts visās dalību valstīs un tas palīdzēs rekapitalizēt bankas un arī iesaistīties sekundārajos tirgos, lai uh, Uh, novērstu negatīvo efektu izplatīšanos. Uh, uh, Sikspēka apstiprināšana arī ir būtiska, lai nodrošinātu makroekonomikas uzraudzību. Tā Eirozonā ļoti svarīga ir uh, disciplīna un uh, uzraudzība. Mums ir jārada uzticība visā Eiropā, lai nodrošinātu attīstību. Tātad 21. 21. septembrī apņemtā Sixpack palīdz mums uh, jau iepriekš izvērtēt dalību valstu budžeta projektus. Un šajā procesā ļoti aktīvi ir jāiesaistās arī reģioniem. Visi šie pasākumi ir ļoti svarīgi, bet ar tiem vien nepietiek. Un tādēļ tieši savā uzrunā es aicināju izveidot ceļakarti Eiropai, kas paredz uh, tālākējošus pasākumus un mūsu rīcību uh, saskaroties ar uh, dažādiem izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā. Protams, steidzam ir jārisina Grieķijas problēmu, bet mums ir jānovērš arī valsts parādu un uh, finanšu sistēmas satricinājumu negatīvās ietekmes tālāk izplatīšanās. Mums ir vajadzīgi ne tikai stabilizācijas pasākumi, bet arī jāstimulē ekonomikas attīstība un jāstimulē jaunu darba vietu radīšana un ir jāstiprina Eirozonas un Eiropas Savienības ekonomiskā pārvaldība, un Eiropas komisija pie šiem jautājumiem arī strādā. Ir ļoti svarīgi uh, veikt uh, disciplīnas pasākumus, bet uh, līdztekus ir jānodrošina ekonomikas attīstību, lai tā būtu ilgtspējīga, uh, godīga un radītu jaunas darba vietas. Un tādēļ arī dalības Eiropas komisija domā par struktūru fondu izmantošanu šiem mērķiem un ir izveidot īpaša darba grupa Grieķijas E, jautājumā, un mēs runājam šeit par 15 miljārdiem eiro, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Mēs paredzam jaunus līdzfinansēšanas noteikumus valstīm, kuras izmanto makroekonomiskās attīstības atbalsta pasākumus. Viss, ko komisija dara, liecina par to, ka kohēzijas politika un struktūra fondi šobrīd ir vēl svarīgāk nekā iepriekš, lai stimulētu ekonomikas attīstību un darba vietu radīšanu, it īpaši eh, gados jauniem cilvēkiem, jo Eiropā dažās valstīs ir dramatiska situācija attiecībā uz jauniešu bezdarbu, un jaunieši vairs netic nākotnē šajās valstīs. Ekonomikas uh, atlapšana uh, un darba vietu radīšana iet roku rokā. Krīze nebūs pārvarēta tik, tik ilgi, kamēr uh, nebūs uh, pārvarēts bezdarbs Eiropā. Protams, mēs prasām no pilsoņiem uzupurēšanos, bet mums ir jārāda uh, piemērs, jā, parādot, ka visi ir gatavi uzņemties savu daļu. Un tādēļ Eiropas komisija ierosinājusi ir noteikt uh, nodevu finanšu sektoram. Dāmas un kungi, stratēģija Eiropa 2020 norāda mums attīstības virzienu un to, kā sasniegt šādu ilgtspējīgu uh, uh, izaugsmi ekonomikas jomā. Un tas jau ir uh, solis uh, veiksmes virziena. Dāmas un kungi, uh, pasaulē, kas ātri mainās, Eiropa nevar stāvēt uz vietas. Mums ir jātīstās, jāmaina mūsu politika, un mēs nevaram domāt par kohēzijas politiku izolācijā. Mums ir jāņem vērā arī ekonomikas un budžeta krīzes ietekmi šajomā. Un tieši tādēļ Eiropas komisija ir ierosinājusi uh, pārskatīt un modernizēt kohēzijas politiku. Principi un vērtības ir tie paši, bet mums ir jāmodernizē daži politikas instrumenti. Mēs vēlamies saskaņot kohēzijas politiku ar Eiropas Savienības mērķiem. Un uh, tas ir uh, jāņem vērā, domājot par finansējumu nākošajam daudzgad finanšu plānam. Protams, jāatzīst, ka diskusijas par jauno Eiropas Savienības budžetu nebūs vieglas. Tas būs uh, ļoti grūts brīdis, kad mēs spriedīsim par finansējumu, ņemot vērā to, kāda ir budžeta situācija daudzās dalību valstīs, bet mums ir jāskaidro, jāizstāv Eiropas uh, finan Savienības finansējums, ka jāpierāda tas, ka eiro, kas tiek iztērēts uh, Eiropas Savienības līmenī, tiek izmantots efektīvāk nekā nacionālajā līmenī, un tas ir uzdevums. Mm Um, dalību valstīm un Eiropas parlamentam. Un šādu lēmumu var pieņemt tikai dalību valstis vienprātīgi. Un tādēļ kohēzijas politika ir vēl ciešāk jāsasaista ar stratēģiju 2020 un stabilitātes un izaugsmas paktu. Mēs eh, zinām, ka mums ir jāvirzās uh, tālāk stingrāk koordinējot nacionālos budžetus. Mums ir nepieciešama stingrāka ekonomikas pārvaldība Eiropas līmenī. Mums ir jāīsteno koordinēta ekonomikas pārvaldība, sastāstot ar to dažādas politikas. Uh, ir jāīsteno pakāpeniska pieeja un uh, Eh, tās rezultātā ieguvēji būs visi. Visiem ir jāuzņemas atbildība. Galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu kohēzijas politikas uh, finansējumu un lai to ne, negatīvi neietekmētu fiskālā politika. Ir jānodrošina solidaritāte, kas ir saskaņota ar darbības rezultātiem un visiem struktūrfondiem, un tie arī būs uh, līderpozīcijās. Tieši tā mēs varam nodrošināt efektīvu finansējumu izmantošanu un to, ka kohēzijas politika stimulē ekonomikas izaugsmi. Mums ir jāstrādā vēl efektīvāk, jāatbalsta trūcīgākie reģioni un uh, mēs piedāvājam izveidot arī jaunu reģionu kategoriju pārējas reģionus. Tie ir reģioni, kuros Eiropas Savienības atbalsts pa, tiek pakāpeniski samazināts, un šajos reģionos IKP ir 75 līdz 90 procenti no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Tas ir komisijas jauns priešlikums. Sākotnēji tas nelikās tik pašsaprotam, bet es domāju, ka tas ir labs uh, veids, kā nodrošināt uh, mūsu kohēzijas uh, politikas īstenošanu, lai nodrošinātu, ka tā ir patiesi Eiropas politika, ne tikai atbalsts trūcīgākiem reģioniem, bet arī uh, visai Eiropai kopumā, veicinot Eiropas reģionu konkurētspēju, un tieši tā mēs varam nodrošināt mūsu dalību valstu atbalstu mūsu mērķu sasniegšanai. Mēs vēlamies veikt investīcijas visvērtīgākajā kapitālā, kas mums ir, tas ir cilvēku kapitālā. Uh, un tādēļ mēs ierosinām palielināt Eiropas sociālo fondu, lai atbalstītu darba vietu radīšanu, izglītību un profesionālo apmācību. Mēs vēlamies samazināt birokrātiskos šķēršļus kohēzijas fonda izmantotājiem, tīpaši mazajiem uzņēmumiem. Pēc manas iniciatīvas mēs esam nolēmuši komisijā, un es vēlos pateikties saviem kolēģiem, kas strādā dažādos amatos par to, ka tiks pieņemti vienādi noteikumi visās sadarbības jomās attiecībā uz mūsu fondiem, un tas palīdzēs vienkāršot mūsu instrumentus. Mēs vēlamies modernizētu uh, kohēzijas politiku un efektīvāku kohēzijas politiku, kas būs uh, pamatakmens vēl efektīvākai Eiropas solidaritātei. Un noslēgumā es gribētu izteikt aicinājumu. Mēs dzīvojam ļoti grūtā brīdī Eiropas Savienībai, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai arī jūs, kā Eiropas līderi, iestātos par Eiropas Savienību arī savos reģionos. Un ir svarīgi, lai reģioni teiktu valstu vadītājiem, cik svarīga ir kohēzijas un reģionālā politika, ka nauda, kas tiek investēta šai politikā, nav nauda Briselē, bet tā ir nauda strādniekiem, zemniekiem, reģioniem, cilvēkiem, pilsoņiem Eiropas nākotnē. Šī nauda ir paredzēta tiem, kas jau ir bez darba, kas baidās zaudēt savas darba vietas. Tās ir investīcijas Eiropas nākotnē. Un tādēļ ir ļoti svarīgi stiprināt uh, sadarbību starp Eiropas Savienības institūcijām un reģioniem. Un tas ir tas aicinājums, ko es jums izsaku. Lūdzu, runājiet ar valdību pārstāvjiem un sakiet, ka nav nekādas pārmērības attiecībā uz kohēzijas un reģionālo politiku. Gluži pretēji mums ir nepieciešams vairāk solidaritātes, vairāk atbildības, vairāk Eiropas. Paldies! You, Paldies komisijas priekšsēdētājam. Paldies par to, ka jūs runājāt par Eiropas līmeņa pievienoto vērtību reģionu politikā. Un tagad vēlētos dot vārdu Polijas prezidentūras pārstāvē, un tā ir Elzvieta Bienkovska, kas ir reģionālās attīstības ministra Polijas eh, valdībā. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Godātie dāmas un kungi, godātie deputāti, godātie draugi. Man ir ārkārtīgi liels prieks un arī liels pagodinājums runāt šajās devīto atvērto dienu sākuma minūtēs. Es eh, esmu darbojusies reģionālajā politikā jau gadiem un eh, jau, laika, jau kādu laiku darbojos reģionālajā politikā. Vēl bez tam Pirms četriem gadiem es tiku iecelta reģionālās attīstības ministra samatā un šajā darbā joprojām strādāju. Runājot par Eiropas budžetu un par Eiropas reģionu politikas nākotni, tad eh, es ar šiem jautājumiem saskaros ikdienas un man šie jautājumi liekas ļoti svarīgi. Bet eh, runājot par reģionu lomu Eiropas strateģisko mērķu sasniegšanā, tad arī tie ir svarīgi. Uh, Burtiski pirms nedēļas e, mums tika prezentēts regulas priekšlikums budžeta plānam 14. un 20. gadam, un par to pilnīgi noteikti arī prezidentūras ietvaros būs sarunas. Gan Eiropas prezidentūra, gan arī jūs, godātie kolēģi, ar lielu interesi gaidām šo priekšlikumu. Par to ir diskutēts ārkārtīgi daudz par šo likumdošanas aktu, un ir bijis tāls ceļš šajams, līdz mēs nonācām līdz vienošanai. Tālceļš ejams gan katrā dalību valstī, gan arī prezidentūrā, padomē, gan pilnīgi noteikti arī komisijā. Mūsu nolūks ir sekojoši. Mēs vēlamies tiešām ņemt vērā visus izteiktos viedokļus un turpinot strādāt, mēs balstīsimies uz šiem vienoš, viedokļiem. Vēlētos pateikties eh, komisāram Hāga kungam, ka komisija ir izstrādājusi šo likumdošanas priekšlikumu, jo tas eh, lielā mērā atbilst dalību valsts sagaidītajam un dalību valsts cerībām un vēlmēm. Kohēzijas politika būs cieši saistīta, un tai ir jābūt cieši saistītai ar Eiropa 2020 politiku. Tā ir svarīga gan no reģiona, gan arī no Eiropas viedokļa. Pie tam eh, šā, šī politika savā veidā saslēgs kopā visas Eiropas reģionu, reģionus. Tradicionāli darbība ir bijusi tā, ka uh, Eiropadomes darba grupa struktūra jautājumos uh, runā par šiem jautājumiem, bet rītā mēs dzirdēsim pirmo prezentāciju padomes sēdē, vispārīgās padomes sēdē. Un eh, pēc tam mēs uzsāksim diskusijas darba grupā, tātad šobrīd kārtība ir nedaudz savādāka. Runājot par laika grafiku, tad eh, Polija, Dānija un Kipra, tā saucamais prezidentūras trio, uh, ir nolēmis tikties un runāt par šiem jautājumiem, un e, tad mums būs iespēja vienoties par šo likumdošanas aktu. Pēc tam, kad Eiropas Savienība būs izstrādājusi savu budžeta priekšlikumu, tad e, mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tajā tiks iestrādātas jaunas programmas kohēzijas politikas īstenošanai, un tas palīdzēs īstenot arī mūsu mērķis reģionos un arī Eiropas reģionos. Uh, Tagad, oktobra sākumā, patiesībā ir palikuši pāris mēneši līdz Eiropas prezidentūras beig, atvainojos Polijas prezidentūras beigām, un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu šo vienošanos, un tomēr visticamākais, ka darbs tiks uzlikts arī uz Dānijas un Kipras prezidentūru pleciem. Mēs jebkurā gadījumā diskusijas turpināsim, mēģināsim vienoties par kompromisiem veselā virknē jomu un nozaru. Uh, lai būtu tā, ka e, mēs priekšlikumus sadalītu jau tematiskos blokos un lai dalību valstīm būtu iespēja tos izskatīt valdībās. Tātad, ko mēs vēlētos izveidot? Mēs vēlamies izveidot strateģisku plānošanu, mēs vēlamies izveidot kritērijus, mēs vēlamies strādāt pie teritoriālās attīstības un arī pie konkrētiem jautājumiem, kas ir saistīti ar teritoriālo sadarbību. Pirms polijas prezidentūra stafetes latiņu, stafetes mietiņu nodos Dānijai, mēs esam apņēmušies eh, tikties atbildīgo ministru vidū, un 16. decembrī tas tiks prezentēts eh, padomēji, lai mums būtu tomēr kopīgas debatas par uh, visstrateģiski vissvarīgākajiem jautājumiem, lai mēs diskusijās darba grupās jau varētu runāt par to seikāk. Jautājums, ko šobrīd daudz iedzīvotāji sev uzdod, kā tālāk attīstīsies Eiropas pilsētas un reģioni un kā iesaistīt reģionus šajās sarunās? Un kādu lomu reģioni spēlēs kohēzijas politikas tālākajā attīstībā un sarunās par to? Un vēlreiz šeit ir vietā pieminēt to, cik ļoti svarīgi ir tikties šādā formā un šādā sastāvā kā šeit. Kā jau es teicu, man vēlreiz ir jāatkārto, ka e Polijas prezidentūras um, galvenais uzsvars ir uz ciešāku reģionālu sadarbību, un mēs vēlamies stiprināt teritoriālo sadarbību, teritoriālās sadarbības dimensiju 2020 stratēģijā. Vēlamies iepaši uzsvērt to, cik svarīga ir reģionu un pilsētu attīstība. Pēdējo gados, pēdējos gados plosošās ekonomiskā krīze ir pierādījusi to, cik ļoti svarīga ir sadarbība starp dažādiem reģioniem. Un šajā sadarbībā parasti uzmanība tiek vērsta uz kādām konkrētām nozarēm, kas konkrētajiem reģioniem ir svarīgi. Likumdošanas priekšlikumā komisija jau ir pieskārusies šiem jautājumiem. Piemēram, vairāk piedomāt pie integrāliem teritoriālajiem investējumiem, arī par lauku teritoriju attīstību, tātad tiek runāts par eh, platformām. Polijas prezidentūra jau jūlijā, bet vairāk patiesībā septembrī uh, ir organizējusi vairākas konferences un seminārus par šiem jautājumiem, un mēs šo darbu turpināsim līdz pat decembra beigām. Polijas prezidentūra dalību valstīm prezentēs eh, plānu, kā labāk sadarboties ar reģionālajām organizācijām. Mums ir vairāki konkrēti priekšlikumi, kā īstenot eh, teritoriālo Eiropu 2020 darba daļu, bet pie tā noteikti strādās arī Dānijas un Kipras prezidentūras. Mēs vēlamies stiprināt teritoriālo dimensiju un īstenot konkrētus eh, instrumentus, kas varētu palīdzēt vietējai attīstībai. Kā arī ir jārunā par valstu dimensiju kohēzijas politikā. Polijas prezidentūra ir izveidojusi priekšlikumu, kā gūt lielāku labumu un investīcijas no sociālā fonda. Tātad mēs esam izveidojuši īpašu darba grupu, kas strādā ar investīciju jautājumiem un teritoriālajiem jautājumiem. Tā saucamā lauku attīstības grupa un valstu attīstības grupa, šīs abas darba grupas šobrīd it kā strādā kopā. Ir pieejami vairāki instrumenti, piemēram, urbak, un tā sīkāku un labāku izmantošanu mēs izskatām. Ir ārkārtīgi daudz argumentu, lai šo instrumentu izmantotu cītīgāk ir svarīgi turpināt strādāt arī ar citiem instrumentiem, un es tiešām ceru, ka jūs piedalīsieties mūsu organizētajos semināros un citos pasākumos tieši reģionālās politikas veicināšanā. Jau pieminēju vairākus no šiem pasākumiem, piemēram, 24. un 25. oktobrī Varšavā tiek organizēta konference par efektīviem teritoriālās attīstības instrumentiem. Nākamā Vēl pēc mēneša, tātad 24. novembrī, mēs organizējam semināru, kura nolūks ir runāt par valsts attīstības tendencēm un principiem. Un vēl bez tam reģionu komiteja, arī šajā pasākumā piedalīsies reģionu komiteja. Un Mēs vēlamies organizēt pasākumu, konferenci vai semināru tā saucamajām attālākajām Eiropas perifērijām, jo arī tur ir reģioni un arī tur ir pilsētas. Tātad mēs vēlamies izveidot kopīgu diskusiju platformu, kurā būtu iesaistīti visi jo mēs uzskatām, ka ikvienam ir jātiek uzklausītam, un visu balsīm ir vienāds svars. Kā jau šeit šodien izskanēja, ir ārkārtīgi svarīgi būt kopīgiem. Liels paldies ministras kundzei! Gribu jūs informēt, ka esam noslēguši pirmo mūsu sanāksmes daļu. Liels paldies eh, prezidentiem, trim priekšsēdātājiem, kas bija mūsu vidū. Par, paldies par jūsu uzrunu, par jūsu ieinteresētību, par jūsu apņemšanos, kur varējām dzirdēt jūsu vārdos. Tagad pāriesim pie sanāksmes otrās daļas. To vadīs Džekija Eh, Deivis. Eh, vēlreiz liels paldies eh, jums, priekšsēdētāji un prezidenta kungi. Liels paldies! Thank you. Liels paldies, Hupners kundze! Paldies visiem iepriekšējiem runātājiem! Nu, ko iepazīstināšu ar sevi? Es esmu Džekija Deivisa, es vadīšu mūsu diskusiju nākamo sadaļu, un iepriekšējie runātāji runāja par lomu, kas jāspēlē reģioniem un pilsētām kohēzijas politikas nākotnē, turpinoties pārunām. Uh, Nu, šīs pārunas mēs gribam sākt šeit un tagad. Un gribam iesaistīt pēc iespējas vairākus no jums diskusijās. Ko, fokusēsimies uz trim galvenajām tēmām. Tās eh, visas ir ar galveno domu ieguldīt Eiropas nākotnē, veicināt ilgspējīgi iekļaujošu attīstību un runāsim par trīs tēmām, kuras pieminēja jau iepriekšēji runātāji. Tas ir Eiropa 2020 un kohezijas politika, kā stiprināt eh, saikni starp šīm divām stratēģijām, kā panākt maksimālu ietekmi Eiropas budžetam, uh, tēmās, kas skar jūs. Šo tēmu pieminēja arī iepriekšējā runātāja ministras kundze, cik svarīga ir e, budžeta ietekme lemjot par reģionālām stratēģijām. Bet pirms ķermies pie šiem jautājumiem, kā saprot, šis ir e, pagrieziena punkts kohēzijas politikā. Un ir pie komisija pagājušo nedēļu pieņēmusi jauns priekšlikums, tāpēc e, lūkšu vispirms komisāram Hāna kungam pastāstīt par priekšlikumu galvenajiem elementiem un kādas būs to saks nākotnē. Pēc tam tam varēsim tos detalizētāk apspriest ar visiem klātsošiem. Tēt vārds Hāna kungam. Thank you, Jackie. Paldies, Čekī. Prieksēdētāji, ministres kundze, Eiropas parlamenta deputāti, reģionu komitejas pārstāvji un draugi no pilsētām un reģioniem. Kā vienmēr, ļoti priecājos būt jūsu vidū un ar jums padalīties, apspriežot ļoti svarīgas tēmas, kas ir jāizskat tuvāko daždienu laikā. Uzskatu, ka šīs Open Days atvērtās dienas ir lieliska iespēja un izdevība norādīt, cik lielu lomu spēlē reģionu un pilsētas Eiropā un cik svarīga ir reģionālā attīstība. Šogad atvērtās dienas notiek brīdī, kā jau vairāk kārtas tika norādīts, e, īpaši strateģiskā brīdī. Tikai pagājušo nedēļu Eiropas komisija pieņēma jaunu likumdošanas ietveru kohēzijas politikai 2014. līdz 2020. gadam. Kā reģionālās e, politikas komisārs es ļoti priecājos par priekšlikumiem, kas tika iesniegti. Tie lielā mērā parāda, e, manas eh, dar, komandas darbu un sakrīt eh, ar plašajām eh, pārunām, kuras noturējām kopš piektā kohēzijas ziņojuma publicēšanas. Un, zināmā mērā, varam uzskatīt, ka šī mūsu misija ir izpildīt. Pirms stāstu jums par jaunajiem reģionālās politikas elementiem, gribu padalīties ar dažām domām. Kohēzijas politika ir uh, ieguldījums darbos Eh, darba vietās un to radīšanā. 2000, eh, jā, 2006. gadā 1,4 miljonu darba vietu tika radīts ar kohēzijas politiku. No šiem uh, uh, darbiem 38 tūkstoši ir izpējas darba vietas. Kopš iepriekšējā uh, kohēzijas pakete tika pieņemta, jau Eiropā ir notikušas ievērojams izmaiņas esam e, pieredzējuši ekonomisko un finanšu krīzi. Ir lielāks spiediens uz e, valsts finansējumu, ir mainījies arī kopējais noskaņojums Eiropā, ir daudz skepses un vēlmes diskutēt. Bet no otras puses Eiropas līderi ir uzņēmušies atbildību, ir e, uzņēmušies iniciatīvas veicināt konkurētspējīgāku, ilgspējīgāku un iekļaujošāku politiku nākotnē, saskaņā ar Eiropu 2020 stratēģiju. Eiropā ir gana skaidrs, ka mums vajag nevien paturēt eh, mūsu pieejas eh, centrā eh, reģionālo stratēģiju, bet arī jāpadara tā gudrāka un efektīvāka. Tāpēc esam tajā ieviesuši vairākus jaunus priekšlikumus mūsu ko kohēzijas politikas attīstībā pēc 13. gada. E, e, gribam, lai kohēzijas politika ir centrāls instruments, kas ļauj sasniegt Eiropu 2020 nosprostos mērķus. Mēs gribam pārliecināties, ka tā joprojām ir politika, kas attiec uz visiem reģioniem, uz eh, visiem pilsoņiem un kā darba vietas tiek radīts visur. Tāpat mēs gribam redzēt lielu soli uz priekšu veidā, kā kohēzijas politika darbojas un sniedz rezultātus. Kā mēs to panāksim? Pirmkārt, eh, publiskiem ieguldījumiem ir jānonāk mazos mērķos eh, saskaņā ar Eiropu 2020 stratēģiju. Mēs to saucam par semantisku koncentrāciju. Tas nozīmē, ka mēs dosim priekšroku uh, investīcijām, kam būs eh, maksimāla ietekme un pievienotā vērtība. Tāpat laikā es cieši uzskatu, ka priekšlikumi ir gan elastīgi, lai nodrošinātu, ka visi reģioni uh, var e, e, īstenot savu e, investīciju stratēģiju saskaņā paši ar savām vajadzībām. Daudzkārt jau esmu norādījis, ka mums ir jābūt gan fokusam, gan elastīgumam. Eiropa 2020 mērķu galvenā doma ir iespēja pievēr, piemērot stratēģijas individuālām vajadzībām un izaicinājumiem. Eh, šie divi eh, koncepti neizslēdz viens otru. Tātad eh, koncentrēšanās un prioritizēšana ir partnerības līgumu starp komisiju un katru dalību valsti galvenais aspekts. Otrais. Es gribu, lai programmas kļūtu efektīvāks. Lai to sasniegtu, mēs piedāvājam trīs uh, galvenos jaunos aspektus. Pirmkārt, jānosprauž mērķi un tie jāmonitorē. Otrkārt, nosacījumība un treškārt, ekspost nosacījumība un uh, izpildes pārbaude. Un tēt izskatīšu katru no šiem trim elementiem. Attīstot finansējumu programmas, mēs gribam pārliecināties, ka ir notikusi sagatavošanās efektīviem ieguldījumiem un ka ir skaidri definēts, kādi mērķi jāsasniedz, kā uh, konstatēt, vai tie ir sasniegti un vai politika ir nosprausta gana caurskatām. Esam likuši uzsvaru uz rezultātu sasniegšanu jau iepriekš, jau arī līdz 13. gadam, un Mēs izmantojam visus resursus, kas ir iespējami, lai nodrošinātu arī uzticamu monitoringu. Tas nozīmē, ka reģioniem un valstīm ir jāizvēlas indikātori no jau pieejama saraksta, kas ir cieši saistīti ar Eiropu 2020 stratēģiju. Pēc tam ir jāziņo par mērķu sasniegšanu saskaņā ar šo eh, sarakstu, kas ir svarīgs eh, uzdevums programmu pārvaldītājiem. Tas ļauj pārliecināties, vai ieguldījumi ir eh, veikti saskaņā ar paredzētiem plāniem. Un eh, jūs jau esat dzirdējuši par mūsu šo piedāvātajiem nosacījumiem. Mēs gribam pārliecināties par ieguldījumu efektivitāti, vai tā, nemiz, vai tā nemazināsies eh, šķēršļu dēļ. Mēs piedāvājam sarakstu ar semantiskiem un vispārīgiem nosacījumiem, kas tiks pārbaudīti pirms jau kāds jauns programmas pieņemšanas. Šie noteikumi ir arī skaidri aprakstīti, lai mēs varētu panākt lielāku caurskatāmību, saprotot, vai mērķi, nostrostie mērķi tiek sasniegti vai nē. Un te es gribu pieminēt, ka pastāv nacionālās un reģionālās izpētes un attīstības stratēģijas. Pastāv jau rīcības jau mazu eh, Small Business Act īstenošanai. Eh, Nacionālās likumdošanas eh, veids īstenošana, lai veicinātu atjaunīgo enerģiju, ilgspējīgu enerģijas attīstību, nacionālo transporta plānu pastāvēšana, stratēģijas darba tirgu stiprināšanai un tā tālāk. Attiecībā uz ekspostu noteikumiem mēs piedāvājam skaidrus nosacījumus, lai dotu um, um, atbalstu efektīvām programmām. Bet te nav runa par programmu savstarpējo konkurenci. Te ir runa par to, lai programma sasniegtu pašas sevis nospraustos mērķus. 5% no alokāciju, jā, tiks sniegti balstoties uz uh, plašu pārskatu, kas notiks 2019. gadā. Tas tiek apskatīts regulatorijā paketē, kas šobrīd ir jūsu apspriešanā nodota. Tad atgriezīšos pie tēmas, kas bieži izskatē, izskanē mūsu konsultācijās pirms piektās kohēzijas politikas ieviešanas eh, par ziņojumu, kas eh, šķiet sarežģīts. Komisija rūpīgi izskatīja veidus, kā var vienkāršot kopējo kohēzijas ietvaru. Mēs gribam padarīt vienkāršāku labuma saņēmējiem piekļuvi finansējumam. Tas nozīmē harmonizēt likumus, uh, normas attiecībās pārvaldību. Uh, ne vien starp dažādiem struktūrāliem fondiem, bet eh, arī plašāku politiku ietvarā. Mēs piedāvājam vienu eh, par eh, stāvošu regulu, kas nosaka, kā izmantot piecus šos Eiropas sociālo fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu, lauka attīstībai un Eiropas jūras un zilsaimniecības fondu. Un divus uh, citus. Tas palīdzēs nonākt pie labākas koordinācijas. Lielāku, uh, labāku koordināciju mēs varam uh, panākt arī uzlabojot ikdienas pārvaldību un harmonizējot šos fondus. Mēs esam ieviesuši arī uh, domu, uh, ka uh, aspektu, kas ļaus samazināt uh, auditu skaitu un līdz ar to izmaksas pārbaudas uh, pasākumiem esam ieviesuši regulu, kas ļaus labāk apzināties, cik liela ir sarežģītība pārvaldot daudzu valstu programmas. Tam mēs vēl vairāk harmonizēsim normas un uh, mazināsim birokrātiju. Priecājos arī paziņot, ka teritoriālā uh, kohēzija, kas ir specifiski pieminēta Lisabonas līgumā, tā ir uz, ir um, ņemta vērā. Un mēs ņemam vērā arī uh, tālākos reģionus. Esam uzklausījuši arī šos tālākos reģionus, kas lūdz atbalstu, uh, lai viņi varētu uzlabot sadarbību ar saviem kaimiņiem. Eiropai vajadzētu turpināt ieguldīt ilgspējīgā attīstībā uh, visos reģionos un vismaz 5% e, finansējuma ir jāiezīmē integrētiem pasākumiem pilsētās. E, noslēg šo jauno elementu sarakstu, norādot, ka um, mūsu priekšlikuma nopietns aspekts ir partnerības stiprināšana. Mm Mēs gribam to stiprināt programmu pārvaldībā. Mūsu priekšlikumi dos labākas iespējas reģioniem, pilsētām un vietējām kopienām aktīvi darboties. Komisijas prāta. Uh, tie visi spēlē nopietnu lomu uh, sagatavojot tālākās kohēzijas politikas, it īpaši nosprožot kvantificētus mērķus un uh, pārliecinātos, ka tiek sasniegts Eiropa 2020 prioritātes. Šai kontekstā mēs eh, piedāvājam, ka eh, dalībvalsts, kas organizē partnerības ar kompetentajām reģionālajām un vietējām eh, pašvaldībām un citām iestādēm, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību visos īstenošanas posmos, kad tiek iesaistīti. Mēs eh, ierosinām ieviest eh, Eiropas eh, labās prakses kodeksu, kurā būs aprakstīti veidi, kā atbalstīt šo procesu, veicināt informācijas apmaiņu un apmainīties ar rezultātiem un paraugu prakses informāciju. Un visbeidzot, es nevaru beigt runu par jauno kohēzijas politikas paketi, nerunājot par finanšu resursiem. Jūnijā komisija iesniedz priekšlikumu daudzgad finanšu ietvaram 14. un 20. gadam. Priekšlikumā 276 eh, miljoni ir atvēlēti um, uh, kohēzijas politikas instrumentu īstenošanai, un tas skaidri norāda, ka mēs nepieprasam papildus naudu. Ekonomiskās uh, krīzes ietvaros mums ir jāpaveic vairāk nepalielinot savu budžetu, vienkārši rīkojoties gudrāk un efektīvāk. Tas nozīmē, ka mūsu politikai jābūt eh, ambiciozākai un efektīvākai ar stipru pārvaldību un eh, veiksmīgu mērķu eh, sasniegšanu un birokrātijas mazināšanu. Dāmas un kungi, un šis ir pārskats par manu vīziju attiecībā uz kohēzijas politiku. Un tad ir jūsu rokās iesaistīties šai procesā un konstruktīvi ieguldīt un iesaistīties e, mūsu kopējās diskusijās turpmākos mēnešos. Un tāpēc gribu e, pateikties Polijas prezidentūrai, it īpaši Elžbetai Bjankovskai par e, iesaistīšanos kopējā darbā iepriekšējos dažos mēnešos un arī turpmākajos mēnešos, ko sagaida un uh, gaidu, ka, uh, ka darbs arī turpmāk būs veiksmīgs. Lielas paldies jums! Paldies! Paldies, komisāra kungs! Kā jau es teicu, tagad mēs pārējām pie debatēm par visiem šiem jautājumiem, kurus savos ievadvārdos pieminēja runātāji. Un mēs sadalīsim diskusijas trijās daļās - Eiropa 2020 un kohēzijas politika, labāk kā efektivitāte un geogrāfiskie jautājumi. Un mēs jums parādīsim nelielus video filmiņus, kas būs katras tēmas ievadā. Un tajā runa ies par konkrētiem piemēriem, ko reģionālā palīdzība, reģionālais fonds ir sniedz cilvēku dzīves uzlabošanai. Pēc tam mēs debatēsim par šiem tematiskajiem jautājumiem, un ņemot vērā to, ka komisija pagājušajā nedēļā ir publicējusi savu likumdošanas priekšlikumu, tad ir vesela virkne runāt gribēt, gribētāju. Mums ir ārkārtīgi daudz tēmu, ļoti daudz runāt gribētāji, un es tiešām būšu ārkārtīgi strikta katram ne vairāk kā pusotru divas minūtes, lai mēs varam pēc iespējas vairāk runātājus dzirdēt. Un pēc tam par katru no minētajām tēmām es ļaušu paneļa dalībniekiem izteikties. Vispirms es vēlētu pateikt, ka tas, ko mēs šeit runājam, tiek eh, laists tiešraidē un tieši, tieši plūsmots internetā. Uh, Un eh, mums ir izveidota arī konkrēta mājas lapa, un jūs varat piedalīties šajās debatēs arī reģionu 2020 mājas lapā. Es pirms pārējiem pie konkrēta tēma izskatīšanas vēlētos jums pajautāt, un es pirms vēlētos griezties pie prezidentūras pārstāvis. Burtis pirms pāris gadiem ministrs kundze uh, Cilvēki paredzēja, ka kohēzijas politika noslāps pati no sevis, vai tā vismaz nebūs tāda kā šobrīd, bet eh, Brozu kungs jau pieminēja, ka kohēzijas politika savos principos ir palikusi tāda pati, proti tā ir reģioniem domāta politika. Kāpēc jums liekas debats ir mainījusi virzienu un uzsvars, un, piemēram, tie, kuri padomē, ir apmierināti ar komisijas priekšlikumu tieši šajos jautājumos, ko padomu par to domā? Atbilda Bienkovskas kundze. Jā, vispirmām kārtām es domāju, ka tas ir tāpēc, ka pirmkārt šis laiks ir ārkārtīgi īpašs, to jau daudzi no ievadā runājošiem teica. Lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valsts šobrīd dzīvo smagas krīzes apstākļos. Otrakārt, mēs runājam par politikas jomu, kas eh, skar pilnīgi visus, un patiesībā šī politikas joma ir noformulēta un īstenota ārkārtīgi uzmanīgi. Es personīgi uzskatu, ka reģionālā politika un tai pieejamais finansējums ir labākais, kas jau kad Eiropā ir noticis. Apmēram četrus gadus jau runā par šīs politikas izmainīšanu, un eh, Interesanti, ka šajās diskusijās tieši politiskā līmenī runājot par šiem jautājumiem parādās tas, ka eh, šī politika mainās Un eh, runājot par Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanas uzsākšanu, tad tieši reģionālā politika spēlēs ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Protams, eh, ir vesela virkne, piemēram, Polijā ir eh, ārkārtīgi daudz vēl darāmā, bet tieši kohēzijas politikā panākumu stāstu ir ārkārtīgi daudz. Runāšu par Poliju. Tieši Polijas reģioni un eh, dažādi projekti ir saņēmuši ļoti daudz palīdzības no kohēzijas fonda, un patiesībā šī palīdzība eh, netiek sniegta Jeb teiksim tā, e, kohēzijas politika nav tikai tiešā veidā atbalsts dažādiem projektiem, ir ļoti daudz arī netiešo labumu guvēju, un to mēs ļoti labi redzam Polijā. Pie tam Polijas izaugsme lielā mērā ietekmē arī citas valsts, tieši tāpat kā mūsu izaugsme ietekmē notiekošais Vācijā, Francijā un citās valstīs. Uh, Tāpēc mēs par šīm politiskajām tēmām turpinājām disk diskutēt un mēģināsim izveidot veiksmīgu investīciju politiku. Turpina Deivis skundze. Jā, es zinu, ka jums ir jāsteidzās godātā ministra skundze un aplaudēsim ministrei pirms viņa mūsu fórumu atstāja. Paldies! Komisāra kungs, tagad es vēlētos griezties pie jums un jautāt to pašu jautājumu. Tātad katrā ziņā tāls ceļš ir noiets līdz brīdim, kamēr esam panākuši to, kamēr esam panākuši to situāciju, ko, kurā mēs šobrīd esam. Jūsu pagājušajā nedēļā nopublicētais likumdošanas priekšlikums ir samērā revolucionārs. Lūdzu, Hāna kungs, Jā, tiešām mums nebija īpaši daudz laika šā priekšlikuma sagatavošanai, apmēram divi gadi, patiesībā pat mazāk. Bet eh, mēs balstījāmies uz jau iepriekšējās komisijas paveikto, un tad reģionā, reģionu komisāra bija Danuta Hubners kundze. Katrā ziņā ir notikusi paradigmas maiņa no iepriekšējās komisijas, varbūt teiksim, uzsvariem un kritērijiem un patreizējiem. Uh, Es uzskatu, ka būtiskākais, ko vajadzētu atcerēties, ir pilnīgi skaidrā valodā pateikt to, ka šobrīd komisija uzskata, ka reģionālo politiku vajadzētu saslēgt kopā ar investīciju politiku. Tātad, eh, lai cilvēki investētu reģionos, lai, teiksim, pievienotā vērtība būtu daudz lielāka, un tāpēc Mēs daudz runājam par uz rezultātu orientētu rīcību, mēs vēlamies vairāk runāt par elastības mehānismiem, par motivāciju, par nosacītību, par sadarbību un partneriem, un tādā veidā mēs arī vēlamies panākt, lai izveidotos konkrētas sadarbības partnerības aspekts. Es uzskatu, ka politika ir ļoti lielā mērā evolucionējusi, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas Eiropai nāks par labu. Atkal runā Deivis kundze, Hubners kundze, kā jau komisārs teica, jūs uzsākāt šo procesu iepriekšējās komisijas laikā. Kā jums liekas, kāds būs rezultāts tieši šā principa saglabāšanā kohēzijas politika, reģionālā politika visai Eiropai, visiem reģioniem? Tātad, kā jums liekas, kā šī reģionālās politikas uzsver tiks saglabāts sarunās? Hubners kundze. Ik viens no mums atcerās, ka patiesībā 2005. gadā tas bija būtiskākais cīņas elements saglabāt Eiropas reģionālo politiku, jo tajā brīdī tiešām likās, ka šī politika tā kā izlīs kā ūdens smiltīs. Šī politika izdzīvoja, un es domāju, ka izdzīvoja tāpēc, ka tā ir racionāls pamats, jo, piemēram, ja mēs izmantojam tikai reģionālās politikas instrumentus kā palīdzību atpalikušiem reģioniem, tad tas nozīmē, ka mēs šos reģionus nostādam tādā situācijā, ka viņi ar to nemaz nelepojās. Un e, atcerēsimies, ka nevajadzētu būt tādai situācijai, kad katra daudzgada finanšu plānu pieņemšanas priekšukarā mēs cīņamies par, cīnāmies par reģionālās politikas iekļaušanu tajos. Uh, Mums ir eh, jārunā par tā saucamajiem pionieriem, kuriem ir apkopota ļoti veiksmīga prakse un parauga prakse gan zinātnē un pētniecībā, gan arī citos eh, sadarbības momentos. Bet mums tiešām ir jāpalīdz arī visnabadzīgākajiem reģioniem, lai viņi gūtu no šīs parauga prakses un lai viņi arī savā laikā ar laiku kļūt par savu veidu lokomotīvēm konkrētiem reģioniem vai reģionu kopumiem. Es esmu ārkārtīgi lepna, ka mēs dodamies tādā virzienā, kuru es uzsāku sastajā gadā. Tā ir tāda attīstības politika, kas tiešām galveno uzsvaru vērš uz ikviena reģiona attīstības potenciālu. Mēs vēlamies izveidot tādu politiku, lai reģioni spētu izdzīvot un veiksmīgi cīnīties konkrētajā pasaulē. E, Broso kundze, jā, mēs diskutēsim arī par citiem jautājumiem, turpina priekšsēdētājs kundze, bet e, jūsu, tātad reģionu komitejas attieksme pret komisijas priekšlikumu ir ļoti pozitīva. Ko jūs vēlētos šeit teikt? Nē, es neesmu pārsteigta, ka reģiona komiteja pozitīvi izsakās par komisijas priekšlikumu. Mēs esam ļoti veiksmīgi strādājuši jau iepriekš, parlaments un reģiona komiteja. Mēs esam smagi strādājuši, lai sasniegtu šo rezultātu, kas apmierina visus, tā kā es esmu pārsteigta, bet pozitīvā veidā. Un runājot par tā saucamajiem pārējas reģioniem, tad lielai daļai reģionu šī situācija ir piemērojama, un es uzskatu, ka mums ir jāizveido ārkārtīgi spēcīga investīcija politika. Un eh, esmu pārliecināta, ka gala beigās rezultāts visus apmierinās. Paldies, saka Deivis skundze, un tagad pārējām pie pirmā tematiskā jautājuma un tas bija kohēzijas politika un investīcija politika. Tā tad eh, pirmais video, pirmais veiksmīga projekta priekšmets. Ja mums var nodrošināt video translāciju, ālūdzu. Ich bin Wim Kauper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 E, piemēram, šobrīd visvairāk enerģijas mūsu mājā izmanto veļas mašīna un e, žāvēšanas mašīna. Un, piemēram, e, ir redzams, ka ūdens uzsildīšana kaut vai dušas vajadzībām un arī ūdens sūknes enerģiju īpaši daudz neizmanto. Tātad mēs vēlamies nodrošināt veiksmīgu, veiksmīgu nodrošinājumu, un es esmu pārliecināts, ka iedzīvotāji joprojām saņems veiksmīgu atbalstu no šī projekta. So there, as I say... Tātad tas bija viens praktisks piemērs. Viena no tēmām šajā jaunajā priekšlikumā ir energoefektivitāte un atjaunīgi energoresursi. Jūs redzējāt šajā video filmiņā, kā tiek izmantot šie jaunie energoresursi projekti. Un tie, kuri vēlējās runāt šajā tematiskajā sadaļā, jūs varat uzdot man jautājumus prezidijā sēdošajiem vai arī izteikt savus komentārus. Tātad es uzklausīšu visus runāt gribētājus un vispirms dodu vārdu Hamonam Sizokungam, kas ir Masijas autonomās kopienas priekšsēdētājs. Lūdzu. Sí, gracias, señora Davis, señora Himner, señora... Liels paldies, Devis kundze, Hubners kundze, Breso kundze, komisāra Hāna. Es uzskatu, ka šīs e, jau iepriekš notikušās atvērtās e, dienas ir ļoti vērtīga iniciatīva. E, tās palīdz Eiropas reģioniem un arī visiem tiem, kas interesējas par kohēzijas politiku. Cik es zinu, Eiropas komisija un Eiropas parlaments piekrīt reģionu komitejai attiecībā uz vairāk līmeņu pārvaldības principu attiecībā uz 2020. Uh, stratēģijas īstenošanu. Es atvainojos, uh, saka priekšstādātāji, lūdzu turpiniet. Kā es uh, nu pat teicu, mēs konstatējam, cik svarīgu lomu piešķir Eiropas parlaments un komisija vietējām un reģionālām pašvaldībām, īstenojot Eiropas stratēģiju 2020. Esmu pārliecināts, ka mums arī turpmāk šis princips ir jāuzsver. Mēs nedrīkstam aizmirst uh, līguma galvenos mērķus veicināt sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju un stratēģijai 2020 ir uh, jābūt uh, vairāk līmeņu pārvaldības principam virzoties no augšas uz leju, bet šobrīd šajā stratēģijā šis princips nav iestrādāts. Uh, mums ir jānodrošina arī, lai kohēzijas politika īstenotu koordināciju starp kopienas līmeņa pasākumiem un dažādiem struktūru fondiem. Un uh, es domāju, ka tam jābūt arī svarīgam investīciju avotam reģionos. Tāpat ir uh, ļoti būtiski uh, izveidot ciešu saikni starp Eiropas stratēģiju 2020 un reģionālo politiku. Un reģionālā politika būtu kā svira, kas palīdzētu sasniegt uh, mērķus, kas izvēr, izvirzīti periodam no 2014. un 2020. gadam. Tagad Mišels Delabārs, kas ir Dankerkas uh, mērs. Madame la Présidente priekšsēdētājs eh, kundze, dāmas un kungi, es pilnībā atbalstu visu, ko esmu dzirdējis, kopš esmu nosēdies eh, šeit eh, zālē. Visām piekrītu, kas tika teikts par kohēzijas politiku. Pilnībā piekrītu prezidenta Barozo teiktajam Eiropas parlamentā pirms pāris nedēļām. Viņš aicināja, viņš mūs uh, stiprināt Eiropu un cīnīties pret renacionalizāciju. Tomēr vienmēr ir kaut kādi sīkumi, kas mums traucē. Un es gribētu norādīt, ka man ļoti žēl, ka komisāra Barozo teikto Uh, vājina tas, ka komisija pretēji reģionu komitejas un parlamenta viedoklim teicās atbalstīt uh, kanclers Merkels un prezidenta uh, Sarkozī ierosinājumam nolikt tādu kā damokla zobenu virs reģioniem, draudot iesaldēt uh, struktūru fondus tām, eh, tajās dalību valstīs, kas neievēro kas neievēro eh, stabilitātes paktu noteikumus. Kādā ziņā šāda politika veicina kohēzijas īstenošanu? Manuprāt, tas ir gluži pretēji. Es tāp arī saprotu, ka komisijai izdevās uh, novērst kohēzijas uh, politikas renacionalizāciju, un es viņu par to uzslavēju. Tas, ka tika uh, ierosināti pārējais reģioni un Eiropas sociālais fonds tiek stiprināts, tas viss ir soļi pareizā virzienā, bet kādā veidā tagad skaidro to, ka runājot par stratēģiju 2020, un tagad ir rakstīts, ka Feder ietvaros uh, finansēto pasākumu skaits uh, tiks ievērojami samazināts atsevišķos reģionos. Kādēļ Brisele vienmēr zina labāk nekā uh, vietējās pašvaldības, kas tām nāk par labu, kas nepieciešams, lai veicinātu kohēziju un ekonomikas izaugsmi? Un vēl pēdējais komentārs Galu galā mēs taču esam šeit nākuši, lai uzdot jautājumus un meklētu risinājumus. Man arī jautājums par to, cik liederīgs ir komisijas priekšlikums atņemt vai izņemt no kohēzijas politikas un daudzlīmeņu pārvaldības schēmas 50 miljārdus eiro, kas ir paredz, un novirzīt tos programmai Connecting Europe vai Savienot Eiropu. Tagad komisija cenšas sektoru pa sektoram noārdīt šo kohēzijas politiku, un manuprāt, tas ir nožēlas vērts. Un pavisam es esmu arī beidzis savu runu. Priekšstādātāji, jā, jums ir taisnība, ka jūs tik aktīvi iestājaties par šiem jautājumiem, bet e, jums jāatceras, ka vēl jādod laiks citiem runātājiem un arī jāatstāja laiks, lai mēs uzklausītu atbildes. Nākošais runātājs ir Maikls Mihails Šnaiders no Anhaltas. Äh, no EPP grupas. Paldies. Uh, Es kā Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs reģionu komitejā gribu uzteikt uh, komisāru Hānu par mums uh, uh, iedāvāto likumdošanas paketi un arī to, kas ir paredzēts uh, daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Tagad uh, ir atvērtas durvis. Un Protams, izskanējuši bija daudzi iebildumi un bāžas, bet tagad mēs esam pārliecināti, ka šī jaunā politika tiks īstenota. Neiedziļinoties visos aspektos un nepaužot kritiku, mums ir jāpateicas uh, komisāru kungam par to, ka viņš ir patiess reģionu draugs, jo kohēzijas politika galvenokārt tiek īstenot reģionos. Un arī apspriežot uh, stratēģiju 2020 reģionu uh, komitejā mēs uz to norādījāt un mēs apsveicām arī teritoriālo paktu ideju un to, ka eh, pašvaldībām tiek piešķirt svarīga, svarīga loma stratēģijas īstenošanā. Mums tomēr ir jāraugās uz kohēzijas politiku un eh, jādomā par to, ka tā varbūt ir pārāk sasaistīta stratēģija 2020, jo tā ir uh, salīdzinoši īstermiņa politika savukārt. Uh, Kohēzijas politika ir ilgtermiņa stratēģija ar ilgtermiņa mērķiem un ir nepieciešams domāt par integrētu pieeju reģioniem. Protams, šo jautājumu mēs pilnībā varēsim izdiskutēt tuvāko mēnešu laikā reģionu komitejā. Mēs vēlamies, lai šīs diskusijas notiktu konstruktīvi, bet es gribu teikt, ka šī ir ļoti liela diena domājot par kohēzijas uh, politikas nākotni. Tagad Barbara Švārca, uh, Austrijas uh, ministre. Runājot par izaicinājumiem, ko norādīja komisija un par komisijas prioritātēm, kas iezīmējas Eiropa 2020 stratēģijā, mēs uzskatām, ka šie mērķi tiešām ir svarīgi. Izpēte, attīstība, uzmanības pievēršana enerģētikai, Tas ir ļoti svarīgi nākotnes attīstībai. Mēs atbalstām šos mērķus. Tomēr es gribētu vēl šo to piebilst, runājot par minimālo uh, atbalstu dažādām prioritātēm, par dažādiem finansēm līmeņiem. Tas, ko mēs aizmirstam, ir līdzsvars un īstenojamība. Mums ir jāpārliecinās, vai ir gana daudz uzņēmumu dažādos reģionos, kas reāli spēj radīt pieprasījumus pēc subsīdijām. Vai nepastāv risks, ka atsevišķi reģioni varēs eh, īstenot daudz ko eh, izpēc attīstības jomā, kamēr citi eh, nē? Līdz ar to uzskatu, ka šis aspekts būtu vairāk jānoskaidro un, manuprāt, ir arī svarīgi runāt par plašāku definīciju inovācijām. Piemēram, Ja raugāmies uz uh, produktu uh, jauninājumiem, varbūt jauninājumi un inovācijas arī, piemēram, turisma jomā, kam varētu uh, atvēlēt ieguldījumus un investīcijas. Un mums ir arī jāņem vērā reģionu atšķirības. Mums ir jāpārliecinās, ka visu īpašā situācija tiek ņemta vērā. Kad runājam par ieguldījumiem uzņēmumos, par reģionālās attīstības fondu Mums vajadzētu attī, eh, atbalstīt eh, mazos vidējos uzņēmumus, viņiem veltīt īpašu atbalstu, bet arī turpināt atbalstīt lielākus uzņēmumus. Un jāpārliecinās, ka arī tie var saņemt atbalstu, jo liela uzņēmumi rada daudzas darba vietas. Uh, Un uh, bieži vien e, šķiet, ka uh, e, MVU palīdz lielākiem uzņēmumiem, bet šie lielie uzņēmumi ir ar lielu reģionālo nozīmi un par tiem nevajag aizmirst. Mums ir jāpārliecinās, ka ir gana daudz elastīguma, gana daudz uh, vietas manevra iespējām. Pretējā gadījumā mēs uh, paši uh, nodarīsim savu skādi. Par to, kā mēs īstenojam nacionālo likumdošanu. Es nāku no Austrijas eh, federālas valsts, kur tas ir problemātiski. Piemēram, eh, federālās eh, zemes var vainot par nacionālo politiku, lai gan varbūt tās par to nemaz nelēma. Visbeidzot, par proporcionalitātes principu mazākās programmās mums vajag pārliecināties, ka ar vienkāršošanas pasākumiem mēs Eh, nevēršamies vien pret eh, projektu vadītājiem, bet kopumā palīdzam visai administrācijai. Paldies! Un eh, visbeidzot, Hogels Popenhēgers no Vācijas, no Popinghemas reģiona, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vai es jūs neredzu? Paldies, priekšsēdētāji, sakrunātājs. Ak jā, Lūk, jūs esat viducī. Lielas paldies, atvainojiet, nepamanīju jūs no sākuma. Lūdzu, vārds jums. Vai tēt varu runāt? Jā. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Es pārstāvu vienu no uh, jaunajām Vācijas uh, federālajām zemēm un gribu izmantot šo iespēju pateikties komisāram Hānam par to, kādu solidaritāti viņš ir izrādījis ar mums pēdējo divu desmitgažu laikā. Turingenā eh, vairāk kā 8 miljardus eiro esam saņēmuši kopš 1990. gada. Tas ir ieguldījums kopienā mūsu iedzīvotājos. Ņemot vērā esošos ekonomiskās un finansiālās dabas debates, Gribu teikt paldies par to, ka Eiropas Savienība ir ieguldījusi eh, bijušās eh, Demokrātiskās Vācijas republikas reģionos. Mēs eh, novērtējam komisijas, Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu paveikto. Krīze ir sāsinājusi eh, situāciju un ir kļuvis skaidrs, ka mums vajag stiprāku, ciešāku, stāvošāku Eiropu. Mums, eh, mēs nedrīkstam pieļaut darbošanos vienatnē. Kā komisārs Hāns norādīja, mums ir vairāk jāiegulda cilvēkos. Tā ir svarīga diskusija, kas ir jāattīsta, un es ticu, ka kohēzijas politika šobrīd ir drošās rokās. Un es patiesi ceru, ka jums izdosies panākt eh, panākumus šai svarīgajā projektā. Paldies! Nu ko, ja ir vēl kādi runātāji, kas grib eh, uzdot kāds jautājums, tad lūdzu pasakiet, eh, kā jūs sauc un ko jūs pārstāvat, un, ja iespējams, lūdzu izskaties īsi. Un vienīgi, lai video kameras jūs varētu atrast, jo mūs translē arī tiešsaistē internetā, lūdzu, pamājiet man ar roku. Jā, es esmu Žaks Blants no Francijas. Es priecājos par eh, to, ko teica komisāra kungs, un tas, ko jūs teicāt par tranzīcijas reģioniem. Turpretim es nedzirdēju uh, to, ka jūs pieminētu kalnus. Lisabonas līgumā, runājot par kohēzijas politiku, ir runāts eh, pēdiņās par salām un kalniem. Sakiet, vai jūs gribat kaut ko palīdzēt arī īpaši kalnu reģioniem, lai veicinātu to teritoriālo koheziju. Paldies, komisāra kungs, varēs to atbildēt pēc brīža. Es saprotu, vairāki parlamenta deputāti ir, ir norādījuši, ka kādā brīdī gribētu izteikties. Varbūt jūs gribētu to darīt tagad? Lūdzu. Kārin, Kārinbaha, Eiropas parlamenta deputāte. Bet es arī strādāju pašvaldībā 16 gadus, un strādāju eh, Vācijā 16 eh, gadus. Un eh, es strādāju daudz arī ar reģionālās politikas jautājumiem. Arī es gribu pateikties komisāram par viņa teikto un par paveikto darbu. Viņš ir eh, ar parlamenta reģionālās attīstības komiteju labi sadarbojies jau iepriekš, viņš ir ļoti labs mūsu partners, un es gribu arī teikt, ka eh, reģionu komiteja šobrīd veicina eh, šo tra tranzīcijas reģionu atbalstu, un paldies jums par to. Es domāju, ka šis process ir ļoti svarīgs. Un mums ir jāpārliecinās, ka ir lielāka saikne starp paralēli pastāvošajiem fondiem. Bet uh, ir viena problēma, un te es gribu piesaukt uh, eh, filmu, ko tikko redzējām. Kā uh, šie uh, smart meters, uh, gudrie mērītāji, var uh, dot labumu uh, vietējiem uh, uh, iedzīvotājiem? Es uh, nesaprotu, kāpēc reģionālajiem projektiem būtu jācieš uh, uh, sliktas ekonomiskās pārvaldības dēļ nacionālā līmenī. Politiskā līmenī mums vajag komisāra Hāna uh, atbalstu, lai turpinātu strādāt ar kohēzijas politiku. Mums vajag solidaritāti, mums vajag projekts, kas veicina solidaritāti un kohēzijas politiku. Un domāju, par to esam visi vienas prāts. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Lielas paldies! Es esmu reģionālo lietu komitejas pārstāvis, un es uzskatu, ka kohezija ir izšķiroši svarīga, ja mēs gribam iziet no šī sarežģītā posma Eiropas vēsturē. Viens no uh, svarīgākajiem aspektiem ir, kā panākt uh, konkrētspējas uh, nelīdzsvaru, kas pastāv Eiropas reģionu starpā. Šī politika laikā, kad eh, daudzām eh, dalībvalstīm ir problēmas ar likviditāti, ar investīciju iespējām, ir jāsaprot, ka dalībvalsts vienas pašas nevar panākt izaugsmi. Ir jāatceras, ka bankām ir grūti nodrošināt finansējumu, un tāpēc īpaši šobrīd struktūra fondi ir ārkārtīgi svarīgi nodrošinot izaugsmu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka vienkāršojot fondus, padarot tos e, pieejamākus, tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, kas mums ir jāuzņemas. Kohēzijas politika ir nozīmīgs e, instruments e, visās dalību valstīs, un šobrīd ir par 10% nepieciešams paaugstināt finansējumu dažās dalību valstīs Un, kā saprotu, 85% ir eh, limits eh, līdzfinansējumam, bet domāju, šis 10% palielinājums noderētu visiem. Runājot par makroekonomisko nosacījumību. Nu, es īsti neskatu tai jēgu. Kāpēc stabilitātes eh, paktam vajadzētu likt ciest um, reģioniem? fakts, ka reģioni tiks automātiski sodīti, iet pilnīgi pretēji mūsu galvenās domas karam. Eh, Mēs e, runāsim par šo jautājumu nākamajā sadaļā par šo nosacījumību gan iekšējā, gan ārējā līmenī. Tā kā šobrīd lūdzu tiešām koncentrēsimies vairāk uz Eiropu 2020 un kohēzijas politiku. Es, protams, saprotu, ka jūsu komentārs bija ļoti vērtīgs, bet nu pacentīsimies tomēr pieturēties pie mūsu galvenās tēmas. Tāds Šon Kelly, e, lūdzu, e, dodu vārdu jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, priecājos būt šeit eh, starp šiem brīnišķīgajiem kolēģiem. Eh, priecājos arī, ka mūsu video ir komisārs Hāns. Un, domāju, ir jau ticis norādīts, ka mums vajag vairāk Eiropas, bet vairāk par visu mums vaira, vajag vairāk uh, līdzvērtīgas Eiropas. Un veids, kā to panākt, ir kohēzijas politika. Un ir eh, daudzi jau kohēzijas politikas eh, veiksmes eh, stāsti, it īpaši ieskatāmies uz konverģences reģioniem. Un šai saistībā bija jauki redzēt šo video klipiņu, kur kāds šis pavacais kungs bija kļūst ļoti laimīgs kohēzijas politikas ietekmē. Bet mums ir jāatceras arī problēmas. Ir Un ir jāņem vērā, eh, kā mēs varam maksimizēt kohēzijas politikas ietekmi nākotnē. Viena no panākuma sekām kohēzijas politikai, kas ir arī sekas ekonomiskajai krīzei, uh, ir doma, ka ir jārada šī uh, vidus kategorija, par ko esam jau uh, daudz debatējuši, daudz ir pār, daudz ir pret, un es gribētu, komisāra kungs, varbūt jūs varētu uh, uh, parunāt par Eiropas 2020 uh, stratēģiju, sekām un to, kā tā ierakstās kohēzijas politikas kontekstā. Lielas paldies, atgriežos pie paneļa, jo daudzi jautājumi tika uzdoti. Uh, Eh, varbūt mēs atturēsimies no nosacījumu apspriešanas, jo tie būs nākamā sadaļa, bet šis vārds uh, uh, elastīgums. Uh, un tas, kā mēs samazinām eh, programmu skaitu, reģionu nu, atšķirības. Eh, tik uzdot daudz jautājumu par elastīgumu. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Cenšotos saskaņot eh, kohēzijas politiku ar Eiropu 2020 vai mēs neejam pārāk tālu, vai mēs ne, nenosakām pārāk detalizētus nosacījumus, kas reģioniem būtu jādara. Tā kā varbūt es varētu vispirms eh, eh, vērsties pie jums, eh, lūdzu, Breso kundze, vai jūs varētu atbildēt? Grācie. Paldies. Jautājums tika noformulēts visai sarežģīti. Mums ir zināmas bažas par to, ka Eiropa 2020 stratēģija, kuru mēs atbalstām, un mēs arī atbalstām tās būšanu kohēzijas politikas centrā, bet mums ir bažas, ka mēs varētu eh, zināmā mērā sevi paši sasiet rokas, runājot par reģionālām problēmām. Neaizmirsīsim kohēzijas politikas mērķus. Tie ir ļoti skaidri aprakstīti. Tā kā tagad sasiet eh, sev rokas eh, būtu tiešām viss sliktākais, ko varam darīt un mēs apturētu paši sevi no mērķu sasniegšanas. Mums ir jānodrošina vietēju un reģionālo pašvaldību iesaistīšanās partnerības e, līguma sastādīšanā. Ja tas notiek jau no paša sākuma, tad būs iespējams piemērot reģionālos projektus, ņemot vērā Eiropas 2020 mērķus, bet e, katrs reģions atsevišķi sapratīs, kā savā kontekstā tos, e, šos mērķus īstenot. Es domāju, ka mūsu piedāvātajiem risinājumiem ir tiešām jārealizēs un jāņem vērā abas politikas. Bet vai jums šķiet, ka šie līdzekļi līgumi nodrošinās vajadzīgo elastīgumu un līdzsvaru. Also... Vispirms eh, arī es eh, vēlētos uzsvērt, ka, piemēram, elastība nozīmē izņēmums no nosacījumiem un noteikumiem, tātad atkāpni no nosacījumiem un noteikumiem, un tas vienmēr ir izaicinājums uh, tiem cilvēkiem, kur iestājas par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Mums šis izaicinājums bija pirms pieciem gadiem un arī tagad, tātad jautājums par līdzsvaru ievērošanu starp elastību un starp noteikumiem, mums ir jāmēģina šis līdzsvars rast. Bet runājot par strateģisko risinājumu, tad jautājums par Eiropas mērķu savietošanu ar reģionālajiem mērķiem ir svarīgs, un jau komisārs teica, un jau šeit izskanēja, ka mums ir jāmēģina rast pareizais līdzsvars starp kopīgiem Eiropas mērķiem, kas šobrīd ir atrunāti Eiropa 2020 stratēģijā, ar teritoriālo specifiku. Un tomēr vēlētos šeit pieminēt, ka šis process nav vertikāls no augšas uz leju. Procesam ir jābūt vertikālam arī no apakšas uz augšu. Mums ir jābūt gataviem identificēt tos stratēģijas momentus, kas ir svarīgi apakšējiem pārvaldības līmeņiem, un pēc tam saslēgt tos kopā ar Eiropas mērķiem, saslēgt kopā ar 11 prioritātēm, kam ir paredzēts finansējums. Tātad arī jums vietā vietējo un reģionālo varas iestāžu pārstāvjiem ir ļoti būtiska loma spēlējama šā līdzsvara sasniegšanā. Un šeit piekrītu Mercedesē Breso kundzei, ka tas arī parādās jaunajā šajā nolīgumā. Priekšsēdētāji, jā, jautājums par fleksibilitāti un elastību, kā tas attiecās uz reģioniem, vai ir ārkārtīgi strikts saraksts, kurš, piemēram, tiks piemērots vai reģions var e, meklēt palīdzību, ja konkrēts e, tiek izpildīts kaut kāds kritērijs. Tagad dod vārdu Hāna kungam. Es e, runāšu vācu valodā, saka Hāna kungs. Jā, paldies. Tātad runājot par tā saucamajiem pārējais reģioniem, varbūt paraudzīsimies no cita redzes viedokļa. Stratēģijā 2020 mēs runājam par šo problēmu, par pārējais reģioniem, un šodien jau pār par 90% no reģionālās politikas budžeta var tikt uzskatīts par tādu naudu, kas tiek izmantot Eiropa 2020 mērķu sasniegšanai. Tas nenozīmē, ka mēs šeit izgudrojam jaunu divriteni. Mēs vēlamies saglabāt integrētu skatījumu pieeju, un tomēr mēs vēlētos uh, sagrupēt finansējumu vai prioritātes tematiski. Mēs vēlamies uzmanību vērst uz konkrētām nozarēm, uz konkrētām jomām. Varētu varbūt pieminēt eh, palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un eh, savērpt to kopā ar inovācijas aspektu. Ne tikai runāt par inovatīvu, par inovatīvu pārvaldību, paņemsim, ņemsim par piemēru energoefektivitāti un energotaupību. Šis ir ārkārtīgi plat plašs jautājums un plaša darbības joma, un godīgi runājot, es uzskatu, ka detalizētāk un fokusētāk raugoties uz šiem jautājumiem, es nedomāju, ka nevienam nevajadzētu baidīties, ka finansējums kādam projektam netiks, piesniegt, netiks piešķirts. Mums ir uh, jāsagatavo konkrēti izpildām mērķi, kas ļautu mums sasniegt šā perioda beigas un kas būtu ciešā saistībā ar Eiropa 2020 stratēģiju. Tas ir atrunāts arī Lisabonas stratēģijā. Mums ir jāpārtulko Eiropas mērķi nacionālos un reģionālos mērķos. Diemžēl pārāk bieži mēs piedzīvojam situāciju, kad Eiropas mērķi reģionos tiek uzskatīti par pārāk attāliem. Zviedrijā zinātnē un pētniecībai tiek atvēlēts 4% bruģe, budžeta, un Rumānijā šis skaitlis ir 1%, līdz ar to neviena no šīm abām valstīm nevēlas 3% robežu. Līdz ar to runājot par reāliem dalību valstu vai reģionu mērķiem, kas būtu atbilstoši visiem, mēs reāli runājam jau par samērā grūtu darbības jomu. Es uzskatu, ka tie pasākumi, kur mums izdosies īstenot, būs īstenojama tad, ja mēs mazliet pārskatīsim jau eksistējošo finanšu arhitektūru, jo nākamajā finanšu plāna periodā būs mazāks skaits vismazāk attīstīto reģionu. Šobrīd mums ir tā saucamie 84 konverģences reģionu, un nākamajā finanšu periodā mēs domājam, ka tāda būs 68. Un e, šī nomaiņa patiesībā skar vairāk pārējais reģionus un vismazāk attīstītos reģionus. Un es uzskatu, ka tam ir pamats. Varbūt sniegšu jums e, citus skaitļus kas arī ir ārkārtīgi būtiski. Runājot par e, pārējais reģioniem un par pārējais reģioniem, kur tika noteikti šim laika posmam, tas nav kaut kas tāds, kas paliks nemainīgs uz visiem laikiem. Nebūs tā, ka šie pārējais reģioni tiks noteikti un vairāk nekad no šī status nemainīsies. Tātad mēs runājam par 53% no Eiropas vidējā IKP un ir reģioni, kuros ir pāri par 120% no Eiropas vidējā. Un šis te slieksnis 75% ir tāda kompromisa vidusposms un tas arī lielai daļai reģionu nav pietiekams vai neko nenozīmē. Un pārējais e, reģioni visbiežāk ir 83-85% ietvaros, bet e, to cilvēku skaits, kuri ir nodarbināti vismazāk attīstītajos reģionos, nodarbinātības procents ir 63% un pārējais reģionos 73%. Tātad arī šie skaitļi attie, atšķirās eh, starp eh, vismazāk attīstītajiem un pārējas priekšsēdētāji. Pāriesim pie otrās tēmas labāk rezultātu, bet virs, virs mēs to darām. Uh, es vēlētos pateikt, ka komisija ir izstrādājusi balvas un tās piešķir jau kopš 8. gada un 2013. gada reģionu apbalvošana trijās kategorijās eh, notiks šonedēļ. Tātad eh, šīs trīs kategorijas ir vieda izaugsme, iekļaujoša izaugsme un ir vēl viena kategorija, kas ir saistīta ar izaugsmes pilsētu. Uh, Tātad katru gadu aprīlī ir pieteikšanās beigu termiņš, un jūs variet regi mājaslapā redzēt, kā notiek šī, šo balvu piešķiršana. Bet tagad mēs pārējām pie otrās tēmas izskatīšanas labāk rezultāti. Jau esam pieskārušies šiem jautājumiem, un Hānekungs savos ievadvārdos jau pieminēja, ka prezentējot komisijas priekšlikumu ir konkrēti jārunā par to, ko kohēzijas politika sniegs. Mēs jau dzirdējām samērā dzīves debats un komentārs no mūsu skatītājiem un klausītājiem, bet vispirms tēmas ievadā kā parasti neliels video sižets. Jag heter Amal, Amal Jasam och kommer Mani e, sauc Amalija, es dzīvoju Kurdistānā, es e, esmu dzīvojis 21 gadu Katrīna Kolmā Zviedrijā, un e, man parādījās ideja, ka es varētu kaut ko darīt. Un tam man vajadzēja E, finansiālu palīdzību, un Eiropas Savienība man to sniedza. Tātad e, pirms gada es uzsāku savu biznesu. Tas ir neliels kiosks, kurā pārdod. Katrā gadījumā Zviedrijā uzsāko savu biznesu ar ārkārtīgi daudz papīra darba, un e, šis te finansējums patiesībā man ir palīdzējis um, saprast, ko darīt ar šo papīra darbu, un es esmu arī nolīgus cilvēkus, kas palīdz man šo darbu īstenot. Tātad, eh, kad es nopirku šo mazo kiosku, es esmu palielinājusi apgrozījumu divas reizes. Tātad jau sākumā šis apgrozījums bija pietiekami augsts, bet tagad es to esmu palielinājusi. Okay, so about... Tātad jā, šeit mēs dzirdējām, kā finansējums ir palīdzējis Amalai Zviedrijā uzsākt savu biznesu un tikt galā ar iesāku grūtībām. Vai rezultāti var būt labāki, efektīvāki. Šeit mēs dzirdējām Amals veiksmes stāstu. Tātad arī šeit ir vairāk runāt gribētāji, un es došu vārdu tiem, kas ir pieteikušies sarakstā, un pēc tam došu vārdu vienkārši skatoties, kurš vēlas izskatīt. Vispirms Kukas kungs Liverpūles pilsētas mērijas pārstāvis, pārstāve. Jā, paldies. Hubners kundze savos ievadvārdos teica, ka 2005. gadā bija cīņas saglabāt kohēzijas politiku vispār kā tādu. Mēs šo cīņu uzvarējām Un es uzskatu, ka šobrīd dažās dalību valstīs šī cīņa joprojām turpinās. Tātad tiem, kuri vēlamies redzēt kohēzijas politiku dzīvojumu arī nākotnē, mums ir jāstrādā kopā, lai tā tas arī notiktu. Un komisāra kungs, jums ir taisnība, mums ir jārunā par investīciju politiku un nevis par naudas izmantošanas politiku, jo tikai adekvātas investīcijas sniegs augļus. Un tie cilvēku, tātad cilvēku sadalīšana bagātajos reģionos un mazāk bagātajos. Es nezinu, vai tas ir pareizi, jo naudai jau ir jāparīt, jāpalīdz cilvēkiem. Un ja mēs vēlamies redzēt rezultātus, tad šie rezultāti turpinās darboties jau gadiem. Tā tad no 2000 līdz 2006 gadam mums bija pieejams daudzgad finanšu plāns un daudz vietējo uzņēmumu saņēma naudu no šī fonda. Šis, šis fonds, ko mēs izveidojām, joprojām palīdz vietējiem uzņēmējiem, un mūsu reģionā tas tiešām ir darbojies ārkārtīgi veiksmīgi. Tātad mēs izveidojām 54 tūkstošus jaunu darba vietu, mēs apmācījām vienu apmēram 300 tūkstošus cilvēku, un tā tiešām ir kohēzijas politikas pievienotā vērtība, ko citas politikas nespēja nodrošināt. Varbūt pāris komentāru šeit šodien dzirdētajiem. Mums ir jāiesaista vietējie, jo tikai vietējie var pārvaldīt vietējam līmenim domātu politiku, jo pat nacionālā līmenī nevienmēr politiku pārvaldītāji un projektu īstenotāji izprot, kas ir vajadzīgs uz vietas. Tāpēc es atbalstu ideju atvēlēt pilsētām 5%, jo pilsētām ir nepieciešams investīcijas un tām ir nepieciešams izmantot naudu pēc saviem ieskatiem savai izaugsmai. Lai to sasniegtu, šīm pilsētām ir jātiek iesaistītām jau projekta izveidas stadijā, jo nevar būt tā, ka uh, vadošās vadlīnijas darbojās tikai no augšas uz leju. Tam ir jābūt horizontāli. Un visbeidzot par makroekonomisko nosacītību. Es nesaprotu, kāpēc tā ir un kāpēc vispār priekšlikums tāds parādījās. Tā tad nosacītība mums ir darbojusies arī iepriekš, kad reģioni izvēlējās paši savas eh, priekšrocības un paši savas prioritātes, arī viņiem bija jāizveido kaut kāds uzkrājums. Es uzskatu, ka ir jābūt abiem momentiem, gan burkānam, gan pātagai, lai kaut kas iet uz priekšu, un tomēr mums ir jābūt arī paraugu prakses kodes, kodeksam, kā šos projekts īstenot. Es nezinu, kā to reālajā dzīvē realizēt. Es esmu runājis par ar vairākiem ierēģiem, un eh, joprojām nav pieejams konkrēts mehānisms, kā iekļaut, kā iesaistīt šajās programmās iedzīvotājus un varbūt nevalstiskās organizācijas. Varbūt jūs varētu mums konkrēti pateikt, kā šīs, konkrē, kā šīs programmas iesaistīt vietējās un reģionālās varas iestādes un kāda būs komisijas prasības un kritērija pirms piešķirt finansējumu. Es atvainojos eh, Zajakata, Bjankas mērijas eh, pārstāve. Es iespējams nerunāju, nerunāju jūsu vārdu palīdzību. Thank you very much, eh, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, jā, jūs tiešām vislabāk izrunājat man uzvārdu, kā jebkurš cits līdz šim to ir darījis manā dzīvē. Uh, Eh, dāmas un kungi, vēlos eh, īsumā izteikties par dažiem pamatprincipiem kohēzijas politika tika radīta, lai mazinātu attīstības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem. Mēs nedrīkstam aizmirst uh, to, ka pat viena reģiona ietvaros ir liels atšķirības attīstības līmenī. Un ir reģioni, kuri īsteno pasākums, lai mazinātu šīs atšķirības viena reģiona iekšienē. Mums uh, ir uh, pilsētas, kam ir augsts attīstības līmenis, un pat pavisam netālu no tām atrodas reģioni, kam ir daudz zemāks attīstības līmenis. Mēs nedrīkstam aizmirst arī šos kohēzijas politikas aspektus. Vēlos minēt piemēru par veiksmīgu kohēzijas politikas īstenošanu. Vairumā Polijas reģionu ir veiksmīgi īstenota kohēzijas politika, un tagad šie reģioni kļūst par pārējais reģioniem. Tomēr daudz kas vēl ir jādara šai jomā. Es uh, gribētu mums visiem atgādināt par to, kur meklējams kohēzijas politikas saknes un pirmsākums. Varbūt šī politika ir labāk jāpārvalda, lai tā darbotos efektīvāk. Mums arī jāpadara kohēzijas fondu finansējums vieglāk pieejams un jādara, lai tas būtu efektīvāk izmantots. Un mums ir jāpadara kohēzijas politiku par reāli pieejamu politiku un labāk jāsaskaņo šī politika ar citām Eiropas Savienības politikām. Un uh, es arī ļoti īsi vēlos pievērsties par no, uh, jautājumam par nosacījumiem vai kritērijiem. Par to jau runāja arī iepriekšējie kolēģi. Uh, Varbūt šis nav īstais brīdis, kad vajadzētu ierosināt sodus vai soda sankcijas par mm, dalību valstu valdību it kā pārkāpumiem. Kohēzijas politika ir ļoti svarīga reģioniem, it īpaši trūcīgajiem reģioniem. Tā ir kā svīra, lai palīdzētu uzlabot konkurētspēju. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Vai ir vēl kādi jautājumi un uh, komentāri, bet mums par šiem ekonomikas nosacījumiem tiešām ir jārunā un par to runās uh, komisārs. Vēlāk šeit ir izskanējis daudz kritikas jautājums par labākiem rezultātiem, kā uzlabot uh, kohēzijas politikas efektivitāti un pārvaldību. Vai ir vēl kādi komentāri vai jautājumi? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Ivans Žagars. Es pārstāvu Slovenijas delegāciju. Ir taisnība, ka Slovenijā arī kohēzijas politika ir bijusi ļoti būtiska veicinot valsts attīstību. Tomēr jānorāda, ka dažādās valstīs pastāv dažādas sistēmas, un šai sakarībā jānorāda, ka mums būs jācenšas panākt līdzsvars starp lieliem projektiem un mazākiem projektiem, kas aptver lielāku skaitu cilvēku un uzlabo uh, dzīves kvalitāti uh, kāda reģiona ietvaros. Jūs runājāt par to, kādu daļu no IKP valstis novē, novada investīcijām. Šeit ir eh, jārunā ne tikai par Eiropas Savienības līmeni, bet arī par dalību valstu līmeni. Pastāvošā sistēma ir pārāk eh, sastingusi. Protams, ir veikti uzlabojumi, ir notikusi attīstība, un tomēr šobrīd pastāvošās atšķirības starp reģioniem arī ir saistīts ar šo sastingumu. Priekšsēdētāji vai vēl kādi jautājumi un komentāri? Uh, ja nē, tad es došu vārdu komisāru kungiem. Uh, komisāru kungām jūs dzirdējāt, ko norādīja Breso kungs par makroekonomiskiem nosacījumiem. Un jautājums ir tāds, kādēļ reģionus jāsoda par uh, dalību valstu valdību pārkāpumiem. Un uh, Klukas kundze norādīja, ka ir uh, daudz dažādu sodu un sankciju paredzēts, bet maz ir stimulu, ka uh, mūsu pieeja ir vairāk vērsta uz sodīšanu, nevis uz stimulēšanu. Vārds komisārkungam. Jā, jau no sākuma jānorāda, ka divas dalību valsts ir nosūtījušas vēstuli komisijai. Un no komisijas viedokļa šeit patiesībā nebija runa par makroekonomiskiem nosacījumiem, bet gan vairāk runa bija par reģionālās valdības vai pārvaldības centriem un akcentiem. Es eh, gribu norādīt, ka ir izskanējuši dažādi priekšlikumi un ka, ka eh, tas viss attieksies uz 27 dalību valstīm. Šeit ir uh, panākts labs līdzsvars un pamata ideja ir tāda, ka jāparedz iespēja, varbūtība mm, paredzēt zināma veida proporcijas eh, attiecībā uz to, kas ir spēkā Eirozonā, un ka tas būtu jātiecina arī uz visām dalību valstīm. Un panāktais kompromiss bija grūti panākams, bet jāsaka, ka šajā kompromisa variantā ir skaidri noteikts, ka šis pants ir jāīsteno. Un patiesībā šīs pants jau bija spēkā kopš kohēzijas fonda izveides. Šis pāns nekad netika piemērots, tam nebija pamata, nebija pamata to piemērot, bet šāds noteikums ir spēkā un tajā ir noteikts, ka ja izrādās, ka dalību valstīm ir pārliecīgs budžeta deficīts, pārliecīgi liels budžeta deficīts un ka nav izpildīti izaugsmes mērķi, tad komisija uh, var iesniegt, un tā ir jāiesniedz priekšlikumu par to, ko darīt, lai veiktu pasākumus, uh, lai labotu šīs negatīvās tendences. Un pat, ja uh, dalībvalstis var pašas veikt šādus pasākumus brīvprātīgi, un tad komisijai nemaz nebūtu jāiesaistās, jo šāda pasākuma uh, mērķis vai šādas normas mērķis ir palīdzēt dalību valstīm atkal nostāties uz labas ekonomiskās pārvaldības ceļa. Šis instruments ir jāizmanto tad, ja dalību valstis atkārtoti atsakās atzīt faktu, ka uh, of, darbības programmas ir jākoriģē. Un tādēļ ir jāparēdz kaut kādas pēdējā uh, līmeņa sankcijas, uh, kā vērsties pret šīm darbībām, kā sodīt šīs valstis. Un uh, reģionu pārstāvjiem jāapzinās, ka tas viss vienmēr tiks īstenots proporcionāli, jo ir valstis, kurās eh, ir autonomija reģioni, kuro, kurās eh, reģioniem ir lielas pilnvaras, un ir grūti iedomāties, ka mēs eh, automātiski apturēsim reģionālās programmas un apturēsim visas reģionālās programmas, ka varbūt šeit var būt runa par dažiem projektiem, dažām programmām. Uh, bet ne, nevar būt tā, ka tiek automātiski apturēt visi projekti. Šeit ir jāievēro samieri, samērīguma princips šajā uh, sodā, kas tiek noteikts. Un arguments, ka ir pārāk daudz uh, sodu vai nūju un par maz burkānu vai stimulu. Ko jūs teiksit uh, par to? Tādēļ, ar, kādēļ mēs <laughs> šeit runājam tikai par, par nojām un nevis par burkāniem. Es gribu teikt, ka 90-95% no tā, ko teica Delabāra kungs ir uh, pilnībā atbalstāmi, un kā viņš to norādīja, un tad mēs pēc uh, runājam stundām par atlikušiem pieciem procentiem, par ko mums ir domstarpības, bet tas nedaudz sagroza šo kopainu. Paldies. Labāra kungs norādīja, to, ka tas ir tā kā Damokla zobens, kamēr komisārs norādīja, tas ir pēdējais pasākums, ko izmanto, ja dalībvalsts spirnās pretim līdz galam. Bet vai jums šķiet, ka kohēzijas politikas efektivitāti ļoti ietekmē plašākais ekonomiskais? <clears throat> ietvars un eh, tādā gadījumā eh, ir iespējams eh, sodīt vienus par atsevišķiem pārkāpumiem, bet jāņem vērā plašākais ekonomiskais konteksts. Ja pārņem jūsu loģiku un ja pareizi saprot, ko jūs teicāt, tad jūs norādāt, ka sliktā ekonomiskā situācijā mums vajadzētu vienkārši aizmirst par e, e, kohēzijas politiku, jo, protams, struktūrālai politikai vajag labu makroekonomisko vidi. Bet, ja mēs atsakāmies no politikas, ja izņemam naudu no tās, tāpēc, ka makroekonomiskā vide nedarbojas, nu tā ir loģika, kas man nav pieņemama. Bet komisārs mani vēlreiz pārsteidza, jo es jau pirms e, šķiet šī doma parādījās jau vairākus gadus atpakaļ, es joprojām esmu pret to, ka sākot ar šo likumdošanas e, bāzi mēs nevaram salīdzināt e, kohēzijas fondu, jo tā mēķis ir palīdzēt radīt apstākļus ekonomiskai un monetārai savienībai, un tas ir arī aprakstīts līkumā. Un es joprojām šaubos par likumisko pamatam. Otrkārt, es nesaskatu loģiku starp domu par sodīšanu eh, caur vienas uh, politikas instrumentiem sodīt citas politikas īstenotājs. Es domāju, mums vajadzētu tomēr eh, īstenot šīs citas politikas eh, sodmērs. Un es domāju, ir arī pretēji loģikai piesauk Grieķiju, jo tā šobrīd ir ļoti sarežģītā situācijā. Un mēs cenšamies palīdzēt Grieķijai ar struktūrālajiem fondiem. Mēs pat palielinājām līdzfinansējumu pakāp no Eiropas Savienības puses. Eh, bet Citās valstīs darbojas citi instrumenti, te ir jāpiemēro cita loģika. E, izskanēja daudzi argumenti un ceru, ka turpināsies dzīves debats par to, bet gal galā, ka pie kāda rezultāta nonāksim šobrīd vēl spriest ir pāragri, bet mēs ņemsim vērā visus plus, mīnus un apsvērsim, vai soda nūjas kohēzijas politikā ir e, jāizmanto e, pilnībā un domāju, ka mums ir joprojām jāpatur uh, atvēr, jābūt atvērtiem pretējās puses argumentiem. Lielas paldies! Tad uzklausot jūs teikto par makro Eh, nosacījumību, es gribētu prasīt, kas darbojas labāk no es vai Barkāna, un vai jūs piekrītat komisāram, ka 5% tomēr ir diezgan liels burkāns, diezgan liels stimuls. Eh, vairums cilvēkam vairāk šķiet koncentrējas uz šiem noteikumiem un eh, ignorē iespējamos ieguvumus. Vārds Breso kundzei. Es domāju, ka tas darbojas labi, gan noja, gan burkāns, un jautājums nav par to. Bet ja e, šeit nav īstā institūcija, e, kas ir ķērusies pie nojas vicināšanas. E, es gribēju atzīmēt, ka kohēzijas politika ir ilgtermiņa investīciju programma, kas ļauj dalību valstīm un reģioniem, kas ir saņēmēji eh, finansējumam vairumā valstu, ļauj plānot ilgtermiņā investīcijas. Un tas eh, ļauj nodrošināt, ka 65% eh, valsts ieguldījumu Eiropā nāk tieši no reģionālajām pašvaldībām. Tas ir. Ja iet, iztēlojamies, ka uh, Eh, varam tomēr strādāt labāk, mums jāapzinās, ka, nu, es nezinu, vai tas ir par, patiesi, jo visi, kas veiks ieguldījumus ar mums, eh, bažīsies par to, vai viņi neuzsāks pārāk ilgu ieguldījumu procesu, kur beigās nemaz pie naudas nenonāks. Un gribu piebilst vēl vienu lietu. Lisabons līgums mums, reģionu komitejai, uh, Eh, deva iespēju aizstāvēt eh, proporcionalitātes principu, eh, pat ar iespēju vērsties tiesā. Mēs šo jautājumu rūpīgi izskatījām, jo te ir acīm redzami gadījums, kad mēs neizvēlamies, nesam izvēlējušies īsto institūciju par atbildīgo. Tā kā vajadzētu būt iespējai vērsties tiesā, uh, un norādīt uz subsidiaritātes principa, principu pārkāpšanu, līdz ar ko ir pārkāpts arī proporcionalitātes samērīguma princips. Jo, ja ir kāds reģions, kas ir slikti izmantojis fondus, tad ir jāizmanto iekšējie noteikumi, un mēs to pieņemam un tā arī gribam darboties, bet nav iespējams eh, sodīt kādu kam par, at, par šī darba veikšanu nav bijusi atbildība nemaz. Ja reģioni neizievēro stabilitātes paktu un paši uh, rīkojas patvaļīgi ar budžetu, nu jā, labi, tad to varētu pieņemt, bet uzmanību visos reģionos esam redzējuši, kad investi, ilgtermiņa investīcijas pēkšņi apstājas, tad tieši šai brīdī mēs vairs nevaram runāt par izaugsmes politiku. Tās ir galvenās mūsu bažas. Fakts, ka mēs varam radīt situāciju, bāžas, lielākas bažas e, investoru vidū, kas jau šobrīd ir ļoti sarežģītā brīdī. Labi, dāmas un kungi, mēs neatvērsim no jauna šo jautājumu, diez vai mēs to atrisināsim šodien. Diskusijas jau būs garas un grūtas, un mēs negribam te uzsākt nekādus ķīviņus, bet nu pāriem pie pēcpusdienas trešās tēmas e, - geogrāfiskie jautājumi, un tu, to ministra Bjankovska arī uzsvēra savā prezentācijā. Jautājums, kāpēc teritorijas un un geogrāfiskie jautājumi ir tik svarīgi nosakot reģionālās attīstības stratēģijas, kāpēc šis jautājums ir tik svarīgs jaunajos priekšlikumos. Tad skatīsimies pēdējo trešo video pirms sākam diskusijas. Dr. Szabó László pénzügyőr százados vagy. Es esmu kapteinis Sabo, muitas virsnieks. Mans muitas kontrolpunkts Ungārijā ir atbildīgs par cilvēku un preču kontroli, kas šķērso Donavu. Um, tēt ar jaunās programmas palīdzību mēs labāk varam izsekot uh, kravām un personām. Elektroniskā sūtījumu uh, karte ļauj sagatavot uh, muitas darbiniekus, lai pārbaudītu robežu šķērsotājs, palīdz tas arī zemūdens novērošanā. Ar Eiropas Savienības finansējumu palīdzību eh, informācijas apmaiņas starp eh, Serbiju, Horvātiju un Ungāriju ir kļūst efektīvāk. Paldies! Okay. Labi. Nu ko? Viens no elementiem jaunajā likumdošanas paketē ir lielāka koncentrēšanās uz makroekonomiskajām eh, uh, stratēģijām, kā uh, Baltijas jūras stratēģija. Un uh, tēt uzklausīsim tos, kas ir pieteikušies runāt. Giorgio Kaminis, Atēnu mērs un reģiona komitejas loceklis. Lūdzu, vārds jums, Giorgio. Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Dāmas un kungi, vairums iepriekšējo runātāju nenāk no valstīm, kas ļoti spēcīgi izjūt krīzi, bet eh, viņi arī ir pauduši solidaritāti vietējām un reģionālām pašvaldībām valstīs, kurām ir jāsaskaras ar, ar ko es nosauktu par eksistenciālu krīzi. Uh, un daudzi izteicās pret makroekonomiskajiem noteikumiem reģionālajā politikā. Un eh, šiem runātājiem es arī gribētu piekrist, bet es gribu runāt arī par burga, burkāniem, nevien par nojām. Es gribētu koncentrēties uz pilsētu urbānajiem reģioniem. Eh, plašākā geogrāfiskā ietvarā, tas, par ko mēs tagad runājam, runājot par kohēzijas politiku, tad mums nevajadzētu domāt tradicionālajā ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu sadalījumā. Nevajadzētu domāt arī par to, kas ir galvenie eh, ieguldītāji un galvenie labums saņēmēji. Tā ir svarīga, kohēzijas politika ir ļoti svarīga otrā dimensija, kas ņem vērā integrētu teritoriālu pieeju, balstoties uz specifisko stāvokli katrā reģionā un e, meklējot risinājumus dažādos pārvaldības līmeņos ar inovāciju palīdzību. Priekšlikumi urbānajām teritorijām, kas nāk no e, komisijas puses, ir ļoti ambiciozi. Ceru, ka Eiropas komisija spēs arī šos priekšlikumus aizstāvēt un e, pārliecināt tos, kas šaubās par ambicioziem mērķiem, un saka, ka Eiropas Savienībai nav kompetences atbildēt par reģioniem un to politikām. Pilsētas šīs politikas ietekmē eh, eh, transports, enerģijas, enerģētikas politikas. Mums vajag eh, ilgspējīgu uh, attīstību panākt, bet, nu, kohēzijas politikai tas ir liels izaicinājums. Jo aiz statistikas datiem un cipariem, uh, kas norāda uh, IKP pilsētu teritorijās pārsvarā, ir Eh, vēl paralēlā ekonomiskā un sociālā patiesība, kas ir netik iespaidīga, kur ir eh, jāņem vērā citi rādītāji, nevien IKP. Krīze pirmkārt un visvairāk ietekmē pilsētas un pilsētu teritorijas, tikai pēc tam krīze nonāk laukos. Mēs atbalstām domu, ka politika būs horizontāla reģionālās attīstības fondam kā arī sociālajiem fondam. Urbāns tiek četras reizes atkārtots 11 komisijas e, politikās, runājot par e, transportu, nabadzības izskaušanu un citām prioritātēm. Fakts, ka 5% ir atvēlēti maksājumos tieši šādam šādai attīstībai, urbānajai attīstībai ir eh, vērā ņemams. Jautājums ir vienīgi, kā tas viss darbotasies pa paralēli jau pastāvošajām iniciatīvām, piemēram, kāpēc eh, eh, kāds jāņem vērā pilsētu mēriem, kā tas ietekmēs interreg programmu un tās trešo daļu. Un kāpēc jūs esat nosprauduši maksimumu tā vietā, lai, uh, lai nospraustu griestus 0,2% no uh, kohēzijas fonda? Reģionālais ministrs izglītībai, izpētei un attīstībai no Friulī, Venecijas, Džulijas reģiona Itālijā. Lūdzu, vārds jums. Eh, dāmas un kungi, Priekšsēdētājs kundze, es esmu reģionālais ministrs, kas atbildīgs par e, izglītību un e, universitātēm Friulī, Venecijā, Džulijā reģionā e, Ziemijā. Mēs esam e, e, reģions, kas atrodas e, e, blakus citām valstīm, un mēs esam starp dibinātājiem e, Atrijas eh, jūras eh, komitejai. Mēs cenšamies uzturēt dialogu ar eh, vils, valstīm iep, ser, ap Serbiju un apzināmies vairākus izaicinājums. Pirmais, kā iz, izkļūt no krīzes visiem kopā bet mēs bažījamies par mūsu nākotni līdz 20. gadam. Mūsu bažas skār arī kohēzijas politikas nākotni. Friulī Venecijas eh, Džulijas reģionam šī politika sniegus lielu pievienoto vērtību, padarījusi mūsu reģionu konkrētspējīgu. Eh, tāpēc mēs nesam pilnībā pārliecināti par visiem priekšlikumiem, kas izskanēja par to, kā piemērot reģionālos plānus Eiropa 2020 stratēģijai. Mums jāturpina ieguldīt izglītībā un apmācībā pats ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināties, ka mums ir uz zināšanām balstīta sabiedrība. Mums uh, ir jāsaglabā atbalsts izglītībai un attīstībai. Bet uh, uzklausījām arī mērķus par konkurētspējas veicināšanu un attiecībā uz to atbalstām budžeta priekšlikumus. Mums vajadzētu arī uzsvērt, cik svarīga ir teritoriālā sadarbība. Mēs priecājamies, ka komisija ir uzsvērusi teritoriālo sadarbību, un mēs gribētu arī likt vairāk sadarboties universitātēm. Šobrīd tās zaudē finansējumu no reģionālā e, atbalsta. Tāpēc mums ir jāveicina sadarbība starp universitātēm, sadarbība starp uh, rektoriem, uh, Mēs gribam piedāvāt iespējas radīt kopīgu sekretariātu, kas darbotos Briselē, valstīm, kas sadarbojas ap Adrijas jūru. Un tāpat gribu atbalstīt eh, komisijas priekšlikumus un pateikties Hūpners kungam un eh, kundzei un Breses kundzei un eh, uzskatu, ka jāturpina strādāt ar mūsu kohēzijas politiku. Mums jāturpina uh, strādāt ar partnervalstīm, lai nodrošinātu, ka uh, eh, reģionu turpina attīstīties uh, Eiropa 2020 ietvaros. Un tagad dodu vārdu Galīcijas mērijas pārstāvim Jesus eh, Halajā. Un kur jūs tagad lūdzu sēžiet, dodu vārdu jums. Ak, tur, jā, lūdzu. Oh, yes. Lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies, Devis skundze. Tieši kā jau iepriekšējie runātāji teica, un īpaši vēlētos piekrist arī, arī Itālijas Venēcijas mēram, es uzskatu, ka ekonomiskā krīze, kas šobrīd ir ārkārtīgi svarīga, uh, Eiropā. Katrā ziņā tā šobrīd iespaido debatas it visos līmeņos, bet eh, nedomāju, ka mums vajadzētu uzmanību vērst tikai un vienīgi uz ekonomiskām problēmām, jo jaunajai ekonomiskajai situācijai iedzīvotāji ir spiest piemēroties brīvprātīgāk vai nē. Taču patreizajā situācijā, kad grūtības ir tik ļoti samilzušas, tieši reģionālais līmenis spēlē ļoti nozīmīgu lomu, jo patiesībā šajā līmenī teritoriālā sadarbība, teritoriālā kohēzija pārvēršas par demokrātisko kohēziju, un tas attiecās uz pilnīgi visiem reģioniem. Tātad, kā jau es teicu, runa neiet tikai un vienīgi par izdevumiem, mums ir jāraugās arī uz šo ekonomisko situāciju kā uz noteikta mēra investīcijām. Es uzskatu, ka reģioniem, tātad mums visiem kopā vajadzētu izmantot tās iespējas, kas mums ir un tikai labākas sadarbības atmosfērā mums izdosies augt, attīstīties, un tikai šādā atmosfērā mums izdosies runāt un piedomāt par dažādām stratēģijām un par kopīgām vērtībām. Mēs jau sadarbojamies, jā, taisnība, un šīs sadarbi, sadarbības starp reģioniem un šās sadarbības instrumenti nākotnē kļūs vēl tikai nozīmīgāki. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo sadarbības ietvaros eh, aug simpātijas starp reģioniem, mēs apmainamies ar paraugu praksi, ir apmaiņa ar informāciju, ar dažādiem projektiem, un tas ir tikai atbalstāmi. Vēl bez tam eh, teritorija attīstībai arī ir svarīgi paplašināt apvāršņus. Mēs runājam par pārobežu, stratē, par pārobežu sadarbību, par dažādām stratēģijām, piemēram, infrastruktūras projektu pārvaldību un infrastruktūru veidošanu, kā arī lielo uzņēmumu sadarbību pār reģioniem. Es vēlētos pateikties komisijai, ka tā ir ņēmus vēlā, vērā reģionu komitejas ieteikto dažādās stratēģijās. Īpaši tas attiecās uz teritoriālo sadarbību. Šobrīd, tieši kā jau Brosovkungs teica, mums vajadzētu izvērtēt kohēzijas politikas un sadarbības instrumentus, un kā jau Hāna kungs teica, mums eh, vajadzētu vairāk tomēr izjust atbalstu no komisijas puses pārobežu reģionālajai atbilst, at, sadarbībai. Pretējā gadījumā mums neizdosies pietuvoties teritoriālajai kohēzijai. Priekšsēdētāji, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties un kas tiešām nevar noturēties neizteikties, jo pretējā gadījumā mēs jau esam izsmēluši mums atvēlēto laiku. Tātad, ja jūs vēlaties runāt, lūdzu, vārds jums nākamajam runātājam. Kastiljones reģions. Kastiljones es esmu no Katānijas, Itālijā. Es vēlētos pateikties komisāram un arī Eiropas eh, komisijas pārstāvjiem, ka jūs eh, esat uzklausījuši reģionālo un vietējo varas iestāžu teikto. Hāna kungs eh, vienmēr ir patiesībā mūs uzklausījis, un tāpēc es viņam vēlētos par to pateikties. Protams, mēs šeit redzējām arī video filmiņas, kas ir saistīti ar mazajiem uzņēmumiem, un tas, protams, ir neliels epizods no visu iedzīvotāju dzīves. Bieži vien patiesībā runa iet par to, ka struktūra fondu aktivitātēm naudas ir pietiekama, un tomēr tā netiek izmantot adekvāti. Es uzskatu, ka mums varbūt vajadzētu. E, paskatīties uz vienu politisku jautājumu un vēlētos to uzdot arī komisāram Hāna kungam. Uh, Pēdējā laikā komisija ir samērā atturīga struktūra fondu izvērtēšanā, naudas piešķiršanā un attiecībās ar dalību valstīm no struktūra fondu viedokļa raugoties. Taču tas, kādā veidā komisija iesaistīs reģionus nākotnes politika izstrādāšanā, vai reģionu loma pieaugs, vai mēs varēsim papildināt viens otru domas vai mēs būsim tāda kā pievienotā vērtība, tāds kā papildinājums viens otram, vai arī komisija arvien vairāk atteiksies no šiem jautājumiem. Tātad mans jautājums ir politisks. Piemērs. Metropor, metropolis un lielās pilsētas šeit ir ārkārtīgi daudz problēmu ar infrastruktūru, arī energo pārvaldību, ilgtspējību. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar pilsētu attīstību. Priekšsēdētāji, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties pirms dod vārdu paneļu diskutētājiem? Nē. Ja nē, tādā gadījumā es e, vēlētos e, sniegt vārdu visiem atbildētājiem uz tiem jautājumiem, uz ko jūs vēlaties atbildēt, bet pirms mēs noslēdzam debatas, es vēlētos varbūt uzsvērt vairākas prioritātes no šeit izskanējušā. Nerunāsim tikai un vienīgi par šo likumdošanas priekšlikumu, ko komisija ir izstrādājusi, bet runāsim mazliet plašāk par to, uz ko tad koncentrējās šā gada atvērta atvērtās dienas, tātad ilgspējīga attīstība, Eiropas pilsētas, tātad ir vesels kopums par to, ko mums darīt, un arī par to, kā, eh, kā pilsētas varētu rīkoties. Tas, ko es vēlētos jums pajautāt, Varbūt jūs varētu nosaukt vienu prioritāti nākotnes kohēzijas politikai, kas tiešām varētu palīdzēt pilsētām sasniegt šos mērķus. Mēs esam runājuši par daudzām lietām, mēs esam dzirdējuši šeit ārkārtīgi daudzus komentārus. Tātad Jūs teicāt, Hūbners kundze, savos ievadu vārdos, ka kohēzijas politika ir uzticēšanās veidošanas politika. Kas tad cilvēkiem varētu piešķirt lielāku uzticēšanos, lai palīdzētu pilsētām un reģioniem attīstīties? Vispirms Breso kundze došu vārdu jums, pēc tam komisāru kungam, un pēc tam es došu vārdu Hībners kundzei, lai noslēgtu šīs diskusijas. Tātad lūdzu atbildiet uz šeit izskanējušajiem komentāriem, un tātad tieši par geogrāfisko aspektu paldies. Grazie. Eh, si, intanto, si do... Paldies. Tātad, ja jūs man ļaujiet nosaukt vienu prioritāti, tas ir ļoti grūti izvēlēties tikai un vienīgi vienu, un tomēr, ja man ir jānosauc viena, tad tā būs energopolitika. E, kāpēc? Tāpēc, ka es uzskatu, ka energopolitika spēlēs ar vien nopietnāku lomu tajā politikā, ko mēs redzēsim nākotnē, kohēzijas politikā, arī citās politikas jomās, visos reģionos. Uh, Mēs jau esam piedzīvojuši dažādu instrumentu īstenošanu, kas ir saistīta ar klimata izmaiņu apkarošanu, ar ilgtspējīgiem energoresursiem un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss jau darbojās vietējā līmenī, un tomēr esmu pārliecināts, ka šie aspekti iegūs ar vien lielāku svaru ar vēl nākotnē. Varbūt, ka šeit vajadzētu pieskarties vienam pamudinājumam, kas šeit jau izskanēja. Uh, ka runājot par urbānajām teritorijām, par pilsētām, arī tas būs ļoti svarīgi, jo runājot par ilgtspējīgu politiku, par viedo politiku, par iekļaušanas politiku, tātad pilsēta vidas attīstība un tā saistīta saistība ar cilvēku eh, resursu attīstību ir ārkārtīgi svarīga. Vēl bez tam eh, pilsētas ar vien vairāk aug, tajās dzīvo ar vien vairāk cilvēku, un es domāju, ka to, šo jautājumu īpatsvars dažādās politikās tikai augs. Runājot par geogrāfisko aspektu, tas bija pēdējais tematiskais jautājums. Jā, šeit ir jārunā par konkrētiem instrumentiem, kas ir pieejami kohēzijas politikā. Tieši šodien mēs ar komisāru Hānu runājām par jaunajiem priekšlikumiem pēdējā laikā izveidotajām idejām. Es uzskatu, ka vietējās varas iestādes arvien vairāk iesaistīsies politikā, un šis jautājums par pilsētu vīžu sadarbību dažādos, piemēram, sporta pasākumos vai citur kļūs arvien nozīmīgāka. Mums ir jāmēģina vienkāršot visi kohēzijas politikā pieejami instrumenti. Varbūt, ka vajadzētu izmantot eh, instrumentus labākai sadarbības tīklu veidošanai, jo šī te informācijas apmaiņa un tīklu izveidošana ļauj uzlabot makroekonomiskās informācijas apmaiņu, un tas pilnīgi noteikti ļaus attīstīties veselai virknē reģionu visā Eiropā. Vēl šeit izskanēja komentāros eh, arī tas, pie kā mēs noteikti strādāsim arī nākotnē, tā tad sadarboties vietējām pašvar, pašvaldībām daudz ciešāk Eiropā, jo Eiropa ir ļoti liela, un es domāju, ka arī šeit varbūt vajadzētu izstrādāt definīciju tā saucamajiem makro reģioniem, jo šobrīd šādas definīcijas vēl nav. Tā tad trešā tēma šajās atvērtajās dienās - geogrāfiskais aspekts ir ļoti svarīgi prieksēdētāji. Hāna kungs, tas ir jūsu komisijas priekšlikums, tā tad Kas ir jūsu prioritējamais jautājums? Jūs varat, protams, teikt makro nosacītība, bet tomēr varbūt izvēlēties kādu citu, jo par šo makro nosacītību mēs jau šeit esam dzirdējuši. Makro vai mikro, saka komisārs, tas ir ārkārtīgi labi. Jā, bet eh, es atvainojos, ka es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet eh, Džekija saka, ka mums vairs nav laika, un eh, man nebūs nedz laika, nedz arī iespējas eh, detalizēt atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un tomēr tuvākajās dienās eh, mums būs iespēja di diskutēt par šiem jautājumiem. Jūs vienmēr esat laipni aicināti griezties pie mūsu darbiniekiem, un mēs jums sniegsim atbildes. Šeit tika uzdots jautājums par kalnu apgabaliem. Vienmēr tā ir sava veida iespēja pieteikties uz palīdzību kalnu apgabaliem, ja tiek izpildīti noteikti kritēriji. Un ir reģioni, kuriem līdzfinansējuma procents ir augstāks, ir tādi, kuriem zemāks, un piemēru šim spektram ir samērā daudz. Katrā ziņā komisija vienmēr iestājas par tā saucamo īpašo risinājumu piemērošanu. Šeit eh, tika uzdots jautājums par manu galveno prioritāti. Kohēzijas politika, sāksim ar to, ka kohēzijas politika ir izstrādāta, lai Eiropas pilsoņi sajust un varētu sataustīt pēdiņās Eiropu. Uh, Kohēzijas politika nav izstrādāta, lai tas kļūtu par sava veida tiesiskajiem džungļiem un dievs pasarg pātagas un sodu sistēmu. Kohēzijas politika ir domāta, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Un eh, holistiski skatoties uz tādām lietām kā enerģija un energo piegāda, es domāju, ka tā mums ir lieliski iespēja uh, koncentrēties tikai un vienīgi uz rezultātu, strādāt caurskatāmīgi, caurskatāmi un padarīt Eiropu tuvu iedzīvotājiem, un tas visiem būs pozitīvs piedzīvojums. Prieksēdētāji došu vārdu Hībners kundzei noslēguma vārdiem, bet e, jūs pateiksiet par prioritātēm, Hībners kundze. Jā, labi, tagad tad jūs runājat par jūsu galveno prioritātu, ko jūs vēlaties redzēt kohēzijas politikā. Hībners kundze. Es ceru, ka mani sapratīs pareizi. Tātad bieži vien mēs dzirdam sakām naudai nav nozīmes, taču neizliksimies. Šajos laikos naudai ir ļoti liela nozīme, jo ik viens, kurš reāli strādā, zina, ka efektīvas investīcijas ir nepieciešams ikvienam, un to jau uzsvēra arī Hāna kungs. Ir nepieciešama tā saucamā investīcija kritiskā masa, un tad kaut kas aiziet. Un, eh, protams, ka ir mazas pašvaldības, mazas pilsētas, kurām līdzfinansējumam varbūt nepietiks naudas, bet, piemēram, runājot par mūsu pusi - Eiropas parlaments, komisija, tātad visi mēs likumdevēji, kur noteikti šo likumdošanas ietvaru, mēs vēlamies šo likumdošanu izveidot pēc iespējas labāku, un tomēr no mums jau nav atkarīga tā saucamā finansējuma un investīcija kritiskā masa. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet atcerēsimies, ka kohēzijas politika ir ne tikai un vienīgi nauda. Šajā kohēzijas politikā runa iet arī par pamatvērtībām. Bet eh, tagad. Tā tad eh, es eh, savos ievadvārdos jau drusku pieskārošiem jautājumiem, taču vispirms es vēlētos pateikt, pateikties visiem, kur ir izrādījuši atbildības gāru un iesaistīšanās gāru un vēlmi strādāt kopā 14. 20. gada kohēzijas politikas izstrādē. Komisārs jau teica, ka ir ļoti patīkams sajūta nejusties vieniem šajā darbā. Mūs atbalsta reģionu komiteja, mūs atbalsta vietējās pašvaldības, Tas ir ļoti lieliski. Un eh, es jau piekrītu tam, ka e, tikai tad, ja vietējās un reģionālās pašvaldības, kā arī uzņēmumi, tātad visi tie, kas rada ekonomisko izaugsmu, būs spēcīgi un jutīsies atbildīgi, tikai tad mums būs izaugsma. Un tomēr līdz nākamā gada beigām Eiropas komisija kopā ar parlamentu ir apņēmusies izstrādāt labu un gruntīgu tiesisko pamatojumu, uz kuru balstoties tālāk jums strādāt. Protams, ka kohēzijas politikai ir jāturpinās. Kohēzijas politikai ir jādarbojās tādās jomās, kurās joprojām vēl ir problēmas un kur vēl ir um, strupceļi. Un tomēr mēs jau redzam, ka parādās jaunas investīcijas, eh, jaunas investīciju jomas, uh, un parādās jauna investīcija gaisotne. Ņemot vērā to, cik ļoti teritoriāli Eiropa ir dažāda un pat viena reģiona ietvaros dažādība ir liela, tad runājot par spēcīgu teritoriālo kohēziju, tas lielā mērā ir atkarīgs arī no vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Ceru, ka jūs man piekritīsiet. Teritoriālā kohēzija nav mērķis pats par sevi, jo līgumā, Lisabonas līgumā ir teicis, ka ir jātiecās uz teritoriālo kohēziju. Taču arī jūs teiktajā jau izskanēja, ka teritoriālā kohēzija ir tikai instruments. Instruments, kas ir ielikts mūsu rokās, lai radītu labāku, ātrāku un veiksmīgāku ekonomisko izaugsmu. Un tas savukārt nozīmē to, ka mums ir jāmēģina rast līdzsvaru starp to, kas vertikāli nāk no augšas un vertikāli no apakšas, jāstiekās kaut kur pa vidu. Vēl bez tam vēlētos piemi, piebilst. Es uzmanīgi klausējos, ko jūs šeit teicāt par burkāniem un pātagām. Uh, Mēs visi esam viensprāts, ka mēs nevēlamies balstīt Eiropas nākotni uz sodu sistēmu. Nē, un tā saucamā makroekonomiskā nosacītība var būt negodīga, ja vēlaties, un tiešām finansējuma piešķīruma um, aizskavēšana uh, var būt eh, zināma soda sankcija, un šeit tiešām vajadzētu pateikt to, ka šie te kritēriji, tiem ir jābūt ciešā veidā saistītiem ar kohēzijas politikas īstenošanu, un tas notiks dialogā starp komisiju dalību valstīm un reģioniem. Vēl bez tam vēlētos piebilst, mēs par to šeit daudz nerunājām, un tomēr daudzi sagaida, ka darba kārtības vienkāršošanai ir jānotiek. Pie tam runiet ne tikai par politikas pārvaldības un īstenošanas sistēmu, runa iet arī par to, ka e, gala labuma guvējiem ir jābūt mazāka birokrāta, jāstiekās ar mazāku birokrātiju. To vēlamies mēs visi. Un tomēr rezultātu sīk un smalka izvērtēšana ir svarīga un rezultātu adekvāta. Tā atskaitīšanās ir ārkārtīgi būtiska, un tam mums vajadzētu piešķirt adekvātu uzmanību. Tā saucamā teritoriālā, teritoriālais delikātums un jūtīgums. Mēs saprotam, ka Eiropa 2020 mērķi arī runā par teritoriālo aspektu, un šobrīd, kad mums ir pieejams eh, limitēts daudzums prioritāšu, mums ir jārunā par šī priekšlikuma priekšlikuma neplašumu. Un tomēr arī komisijas priekšlikums eh, tajā ir iekļaus tik ārkārtīgi daudz labu instrumentu un pie tā arī paliksim. Tomēr vēlreiz vēlētu atkārtot to, ka pēdējā laikā pieejamais finansējums skaidri parāda to, cik svarīgi ir strādāt kopā. Es, protams, saprotu, un tas ir gan jūsu, gan arī mans personīgais viedoklis, komisija ir nākus klajā ar lielisku priekšlikumu. Un es no tiesas ticu, ka jaunais tiesiskais pamats, jaunies likumdošanas akts mums ļaus palīdzēt pilnīgi visiem Eiropas pārvaldības līmeņiem, vietējiem, reģionālajiem un uh, Komisija sadarbībā ar parlamentu strādās pie šiem jautājumiem. Protams, ka mums ir jārunā par uz nākotni vērstu investīciju stratēģiju. Mums ir jāmēģina runāt par to, kāda struktūra fonda ir pieejama Eiropā, un komisija savā priekšlikumā jau runā par to, kā izmantot šo jauno iespēju. Protams, ka tur ir iekļauti gan kritēriji, gan arī nosacījumi, bet eh, dizains ir tādajāds, ka Mēs vēlamies redzēt efektīvākus rezultātus. Un, protams, ka uzmanību vēršot uz Eiropai svarīgām prioritātēm, mēs ceram, ka mums izdosies eh, panākt arī teritoriālu specifiku. Paldies, godātie kolēģi, ka jūs esat palikuši līdz šai vēlējai vakar stundai. Mums ir bijusi auglīgas diskusijas. Priekšsēdētāji pārtrauc. Yes, I know, I know. Uh, Hībners kundze turpina. Atcerēsimies, ka turpmākajos gados mums Eiropas parlamentā reģionu komitejā referenti jau strādā pie šiem jautājumiem, un mēs ar jums no parlamenta puses cieši sadarbosimies. Tātad lūdzu, jūs variet mums uzdot jautājumus. Tātad ne tikai komisija vēlas dzirdēt no jums, bet arī parlamentu. Um, I... Pirms uh, jūs dodaties prom, es vēlos pateikt pateikties visiem par šo diskusiju, kas bija ļoti plaša, pateicos arī tulkiem. Jā. Un es atvainojos, ja kāds runātājs runāja pārāk ātri, jo bija maz laika. Es domāju, ka šīs debats e, nebeigsies un turpināsies arī desmitajās atvērtajās dienās. Un tagad neliela reklāma. Šeit eh, zālē ir izdalītas pastkartes, kur jūs varat uzrakstīt jūsu ierosinājumus desmitajām atvērtajām dienām un eh, laipni gaidām visus jūsu ierosinājumus. Paldies!